Bien, mes chers collègues, euh, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Pēdējie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Nedaudz ar no e, e, kavējumu, nu mēs te visi palēnam atgriežamies no brīvdienām. Man ir liels prieks jūs visus atkal šeit redzēt. Un tad, nu, mēs varēsim sākt šo darba periodu, kas eh, ir ļoti intensīva no budžeta viedokļa, un arī politiski tas nebūs vieglāk kā iepriekšējos gados, bet tas, protams, viss ir ļoti svarīgi, jo mums būs iespēja izskatīt un arī balsot eh, par pēdējo igadējo budžetu mūsu sasaukuma mm, laikā. Tātad esat iepazinušies ar darba kārtību, komentāru nav par darba kārtību, tad norādu uz to, ka par 10 un 19. punktu skatīsim tos kādā citā sanāksmē. Jo ir parādījušies jauni informācijas elementi, jo īpaši par desmito punktu, kas tā tad ir atzinums par uh, Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietu noteikšanu, un pēdējo dienu laikā ir arī saņemti uh, skaitliski informācija par uh, uh, arī Eiropas parlamenta iestāžu darbības izmaksām, un tādējādi referents ir aicinājis, kādā citā sanāksmē skatīt šo atzinumu. Otrais punkts - priekšsēdētā paziņojumi. Tātad uh, tie jums ir pieejami. Un trešais punkts. Aicinu apstiprināt arī iepriekšējo sanāksmu protokolu 26. jūnijas, 27. jūnijas, 1. jūlijas, 11. jūlijas. Tātad, ja nav iebildumu līdz sanāksmi beigām, tad uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Un tūlīt pat arī ceturtais un piektais punkts par daudzgad finanšu schēmu. Vārdu dodu vienu no mūsu referentiem, Ivailo Kalfinu kungam, kurš vēlējās izteikties tūlīt. Liels paldies priekšsēdētājiem! Pavisam īsi prezentēšu abu priekšlikumu saturu par daudzgad finanšu schēmu un par uh, rezolūciju. Šeit svarīgākais tātad ir darba grafiks, kalendārs, kādā veidā mēs ar to strādāsim. Un arī tad prezentēšu kontaktgrupas darba rezultātus, kas tikās vakardien pavisam īsi. Abi dokumenti ir visai skaidri. Tātad par daudzgad finanšu schēmu tie tikai viens teikums. Eiropas parlamentam nav tiesības neko mainīt, mums nav iespējas grozīt tekstu. Un tad ir viens punkts, kas attiecas uz uh, uh padomas rezolūcijas projektu. Tad vai nu mēs piekrītam vai nu nē. Tad balsosim un tad arī jo, ņemsim vērā šo punktu. Otra lieta. Uh, Otrais atzinums ir AFCO ziņ, ziņojums. Tā ir atbildīgā komiteja par iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta jomā pareiz pārvaldību. Ceru, ka arī kolēģi varēs apstiprināt šos priekšlikumus nopietni negrozot tos, jo mums jau ir ievērojama pieredze sārunās ar padomu. Par daudzgad finanšu schēmu mēs sakām, ka mm, nolīgums vienošanās, kas ir panākta, uh, ir maksimums, ko esam varējuši panākt tajā pat laikā. Mēs esam apmierināti ar visu procedūru par to, kā notiks šīs sarunas. Mums ar prezidentūru jau bija vairākas sanāksmes, bet, nu, padomu nav nākus klajā ar efektīvu lēmumu pieņemšanu. Tad nopietnas jautājums saistībā ar to, kā. Ka Eh, padoma februārī sākusi pieņemt tiesību aktus un tādējādi ir jau noslēgusi darbu pie tiesību aktiem par juridisko pamatu, neiesaistot Eiropas parlamentu. Es ceru, ka šie jautājumi vēl tiks atvērti. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai varētu noslēgt darbu pie abiem ziņojumiem. Un nu, uzskatām, ka. Ar šo pirmo pieredzi atbilstīgi Lisabonas līgumam uh, nodot sarunas par finanšu perspektīvām, tad mums ir jānāk lajā ar secinājumiem pirms vidustermiņa pārskat 2016. gadā ir jāvienojas par labāku procedūru starp institucionālajās attiecībās, lai arī iesaistītu Eiropas parlamentu lai tiktu iesaistīts parlaments budžeta pieņemšanā. Nu, lūk, tāds ir mūsu priekšlikuma galvenā ideja, un tad arī uh, sagaidām vēl priekšlikuma gala versiju pēc plenāras sēdes. Tātad divi priekšnoteikumi - papildus maksājumi, kāds mēs sagaidām, un no otras puses atvērt arī jautājums par juridisko pamatu. Raudzīsim, kā notikuma attīstīsies Un iespējams, ka varēsim arī vēl grozīt šīs rekomendācijas, bet, nu, tāda ir mūsu ieteikuma. Tātad interesantākā lieta ir par to, kādā veidā Eiropas parlaments uh, noturēs balsojumu, kā un kad, un kā mēs nodrošināsim, lai arī mūsu noteiktie nosacījumi tiktu īstenoti. Paldies! Paldies! Kalfinkungam! Tikmēr ir ieradies arī Alvāro kungs zālē. Es gribētu viņam aplaudēt. Euh, Mēs esam ārkārtīgi lieli, eh, priecīgi redzēt, ka viņš ir atgriezies. Mēs bijām ļoti satraukti, tad bija eh, labākas ziņas, bet, nu, labākā ziņa ir atkal redzēt tevi mūsu vidū. Vēlreiz esi sveikts. Un esam ļoti priecīgi turpināt darbu ar tevi. Uh, Eh, mēs tiešām varam tikai abrīnot tevi par tavu drosmi un esam ļoti, ļoti priecīgi par to, ka esim vēlreiz mūsu vidū. Un ka varēsi efektīvi piedalīties mūsu darbā. Turpinām par daudzgad finanšu schēmu. Vai arī referentiem būtu kas piebilstams pie jau dzirdētā Nē. Tu ziņoji jau par kontaktgrupas darbu vakardien, vēl nē. Tad, nu, vakardien kontaktgrupa apstiprināja, kā bija priekšnoteikumi ir jāizpilda, tādēļ arī esam noteikuši balsošanu 2. Uh, eh, oktobra plenārsēdē. sēdē Un tas varētu būt arī vēl vēlāk, ja visi nosacījumi netiek uh, respektēti komitejās. Ir arī daži vēl, dažas vēl aizķeršanās un arī pārdomē ir šaubas par trim miljardiem. Ir eh, jāskatās, kā attīstīsies notikumi, mm, debētas par daudzgad finanšu schēmu. Notiks, bet nu, mums vēl ir nedaudz laika, raudzīsim. Uh, Jā, labi. Žanluk, jūs vēlaties ko teikt? Uh. Jāsaka, man nav nekā daudz ko piebilst, bet es domāju, ka visa šī procedūra vēlreiz apliecina to, ka Eiropadome ir pieļāvusi milzīgu kļūdu, uh, un tādējādi esam nonākuši situācijā, kad nevaram uh, pieņemt galīgo lēmumu par daudzgadu finanšu schēmu, jo nevaram aizvērt uh, darbu pie likumdošanas aktiem, un tā rezultātē padome pati sev ir nogriezusi uh, jebkuru uh, manevrēšanas iespēju, un tieši viņu dēļ mēs esam nonākuši absolūtā strupceļā. Uh, Un es ļoti ceru, ka tā būs mācība Eiropā domai, lai arī neesmu par to pārliecināti, jo mēs padomē jau teicām paš, no paša sākuma, ka um, ja mēs rīkosimies tā, kā viņi to bija uzsākuši darīt, tad mēs nonāksim ļoti problemātiskā situācijā. Starp finanšu nolīgumu un daudzgadu finanšu schēmu ietekmēs pēdējās sarunas uh, par uh, Uh, likumdošanu lauksaimniecības, nodarbinātības un reģionālajos jautājumos. Paldies! Paldies, Anna Aleksandru Lūdzu! Paldies! Es gribētu uh, pateikties uh, referentam un es gribēju uh, pateikties nevis par budžeta uh, Eh, šiem jautājumiem, bet es gribētu pateikties jums par jūsu silto atbalstu un tiešām ir ļoti patīkam pēc eh, tik ilga pārtraukuma atgriezties, un es domāju, vai kaut kas ir mainījies, un zināmā mērā ir tā ļoti droši, eh, es, es jūtos ļoti droši pārliecinoties, ka nekas nav mainījies. Uh, Nu, es gribētu pateikties jums visiem par to, ko jūs paveicāt manas prombūtnes laikā, un man ir prieks paziņot, ka es esmu pilnībā atguvies, atjaunojis spēkus, atveseļojies, un es esmu gatavs eh, turpināt sarunas. Uh, ar padomi, un es gribētu noslēgumā pateikties eh, komitejas sekretariātam, kolēģiem, darbiniekiem un arī manam personālam par atbalstu, ko mans eh, birojas eh, sniedz man, manas prombūtnes laikā. Un jāsaka, par spīti atšķirībām prioritātes parlamentā nav vienkārši teorētisks, bet tās tiek realizētas dzīvē. Tā kā liels paldies jums par šo konsekvenci. Man ir liels prieks ka man bija iespēja paskatīties uz lietām nedaudz savādāk, eh, kamēr bija prom, un es domāju, ka tas tikai eh, atvieglos šo situāciju. Paldies, paldies, Aleksandra! Tālāk par labajām ziņām. Es apsveicu arī uh, Pačeko kungu ar mazā, mazas itālietes Džūlijas nā, uh, nākšanu pasaulē. Bien, alors, nous revenons, c'est une séance de rentrée, donc euh, nous sommes encore. Tad, nu, jā, mēs joprojām esam vēl tādā brīdina atmosfērā, bet tagad mēs atgriežamies pie darba grafika, pie kalendāra par daudzgad finanšu schēmu. Jūs atceraties, kā teica Vaila un Žans Lūks, uz jūlija rezolūcijā Eiropas parlaments ar lielu vairākumu eh, sniedz savu piekrišanu politiskajam kompromisam par daudzgad finanšu schēmu. Mēs arī paziņojām, ka Eiropas parlaments balsos plenārsēdē. Ar būs šis juridiskais balsojums, tas, ko es saucu par juridisko šīs vienošanās ratifikāciju. Tad, kad teksts būs pieejams. Teksts tagad ir pieejams. Un tad, kad abi priekšnoteikumi tiks ievēroti, pirmkārt, mums būtu visi maksājumi, visi maksājumi apropriācijas 2013. gadam, jo īpaši šī otrā uh, um, daļa 3,9 miljārdi un sārunas pār līkumdošanas uh, reglamentu politikas, kas tiek finansēts no daudzgad finanšu schēmas. lai varētu mēs arī atcelt savas iebildes. Taču, kā teica arī referenti, pašlaik neviens no šīm priekšnoteikumiem vēl nav um, izpildīts. Tūlīt pēc tam mēs arī skatīsim 2014. gada budžetu. Budžeta ministri ir pieņēmuši nostāju, kas ir pretrunā ar eh, vienošanos par daudzgad finanšu schēmu, tad, nu, jūs redzat šo atmosfēru. Tā ir visai pārsteidzoša un nepieņemama parlamentam. Un tālāk, kas attiecas uz eh, šiem eh, reg, uz regulām, tiesību aktiem, sarunas ir progresējušas par uh, regulām, kas ir svarīgas no budžeta viedokļa, bet nu kā tas jau arī bija paredzams parlamenta delegācijas uh, saskaras un uh, sarunas ar padomas delegācijām, kuras uzskata, ka viss, kas ir rakstīts Eiropa padomas secinājumos 8. februārī, uh, attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu, un par to vairs nekādas sarunas nevar tikt uh, vēstas. Un tas ir pretrunā, jo mēs esam šeit koplēmumu procedūrā. Ir divas, trīs ļoti svarīgas politiskas problēmas. Pirmkārt, ir makroekonomiskās uh, situācijas aspekts. Par to mēs runājam pašlaik redzēsim, kā tas viss noslēgsies, bet, nu, ņemot vērā šos neatrisinātos jautājumus, tad kontaktgrupa vakardien lēma pārcelt par vienu mēnesi balsojumu par visu daudzgadīnainu schēmu. Tad mēs bijām sākumā iecerējuši noturēt balsojumu septembrī. Tas tā nebūs, tas nebūs nākamnedēļ, tas arī nebūs 1. oktobra plenārsēdē, bet 2. oktobra plenārsēdē, kad notiks arī balsojums par ikgadējo 2014. gada budžetu. Bet tas, protams, notiks tad, ja šie priekšnoteikumi tiks ievēroti. Citādi mēs atkal pārcelsim balsojumu, bet nu, mēs strādājam pašlaik pie šī darba grāfika. Labā ziņa ir tāda, kā ārkārtas sanāks un kur tiks budžeta komiteja kur mēs bijām iecerējuši nākamnedēļ Strasbūrā, lai balsotu budžeta komitejā par daudzgadu finanšu schēmu, šī ārkārtas sanāksme vairs nav nepieciešama. Mums būs uh, pārestā koordinātora sanāksme, bet nebūs šī ārkārtas plenāra um, sanāksme Salvador. Sí, es... <clears throat> sí, presidente, está claro que... Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidrs, jā, ka problēmas joprojām ir aktuāls, jo īpaši runājot par šīm maksājuma apro, eh, apropriācijām, par šo otro daļu, nepieciešamie eh, līdzekļi mēs varētu noslēgt eh, šo gadu. Pagos, eh...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 Mēs jau arī vakar uzklausījām paskaidrojumus priekšsēžus no dažādām kompetentajām komitejām šajā uh, darba grupā, tātad par finanšu perspektīvām viss ļoti uh, skaidri ir izskanēja, ka par visu vēl tiek diskutēts jautājums ir priekšsēdētājiem un arī trim referentiem. Eh, ¿Cómo ha cogido la presidencia lituana este? Es gribētu zināt, kā Lietuvas prezidentūra Uh, attiecas pret uh, šiem, uh, šiem jauniem sarunu cikliem, vai prezidentūra ir dīnamiska, vai tā vēlas panākt kompromisu, vai arī Lietuvas prezidentūra ir pasīva. Es gribētu zināt, kā mēs varam paredzēt šo sarunu attīstību. Merci, Salvador Göran. Uh, thank you, Chair. Uh, yeah, let me... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu turpināt eh, par šo pašu jautājumu. Es esmu eh, savā grupā atbildīgs par budžetu, kohēziju un tam līdzīgi. Un pirms divām dienām mums bija tikšanās ar atbildīgajiem koordinātoriem un referentiem, ieskaitot Kapula Santušu kungu un Kostānu Sinklēru. Un viņi, viņu teiktais rada bažas. Eh, protams, eh, var jau runāt par makroekonomikas nosacījumiem, bet vēl ir daudz citu neatrisinātu jautājumu, piemēram, lauksaimniecībā joprojām notiek sarunas par tiešo maksājumu griestu noteikšanu, kas ir sarežģīts jautājums, vai arī eh, elastība pārnesēs ar pirmo un otro pīlāru. Par to jau runā gadu desmitiem. Uh, Eh, tie ir jautājumi, kas nav atrisināti ļoti ilgu laiku, un tie ir fundamentāli jautājumi. Un nu, šķiet problēma ir tā, ka dalību valstu ministri, kas ir atbildīgi par šīm sarunām, uzskata, ka viņiem nav pietiekami pilnvar, lai pieņemtu lēmumus šajās sarunās. Tādēļ man šķiet mums ir jāpaceļas līmeni augstāk. Nav iespējams mūsu referentiem atrisināt šo situāciju uh, ar atbilstošajiem dalībvalstu ministriem. Es domāju, ka varbūt uh, jums vai priekšsēdētājiem Šulcam ir jāvēršas pie Eiropā domas, jo pretējā gadījumā es redzu, ka dalībvalstu ministri nav spējīgi atrisināt šo dilemmu jo pretējā gadījumā var iznākt tā, ka mums pietrūks laika. Paldies, Joran, Anna. Jā, tas tika apspriests arī kontaktgrupā, un man šķiet, ka tas, ko dzirdējām no komiteju priekšsēdētājiem, liecina, ka viņiem ir nepieciešamas visas ietekmes sviras, un man šķiet, ka šajās sarunās parlaments ir izrādījis ļoti palīdzību. Ir, ir sniedzis ļoti palīdzīgu roku, jo mūsu sarunu vedēji ir teikuši, labi, mēs nepieskarsimies dalību valstu uh, Uh, finanšu pakotnēm, jo tā ir ļoti delikāta lieta, kā nav tiek sadalīts starp dalību valstīm, bet ir jautājumi, kas padomē ir ar mums jāapspriež, un tad mūsu priekšā sēž padome, kurai nav sarunu mandāta. Reģionālās attīstības jautājumi būs īpaši svarīgi, jo 28 dalību valstis ir vienojušās par kaut ko un ir ļoti grūti atvērt atkal šīs sarunas. Un man šķiet, ka Lietuvas prezidentūra bija visai pārsteigta par to, ka šī problēma vispār ir. Un es esmu nobežījusies, vai mums kā parlamentām ir šī nepieciešamā ietekme, un tādos jautājumos, kā piemēram līdzekļu pārneses starp lauksaimniecības pīlāriem, ir e, iestrādāti budžeta jautājumi, jo ja nauda tiek pārnesta no pirmā pīlāra uz otro pīlāru, tad ir jāparedz līdzfinansējums. Jo pirmā pīlāra finansējums ir strikti kontrolējams, kamēr otrā pīlārā uh, naudas izmantošana ir ļoti elastīga. Tādēļ būtu ļoti labi paredzēt līdzfinansējumu, lai nodrošinātu zinām disciplīnu. Es domāju, ka tas tikai ir pašsaprotams princips. Un Es domāju, ka tas nozīmē arī saprātīgu budžetu veidošanu. Jāsaka, situācija ir ļoti sarežģīta, un trakākais ir tas, ka mēs jau viņiem to teicām, mēs teicām padomē, ka tā būs. Un man šķiet, ka mums ir jāietur ļoti strikta pozīcija, un mums ir um, jāpaceļ šis jautājums augstākā institūcija vadības līmenī. Paldies! Merci, merci Anne. Euh, effectivement, nous nous trouvons. Jā, tik tiešām mēs uh, šeit, uh, nu jā, esam tādā situācijā, ko paši bijām paredzējuši, tā bija paredzama. Un tad, nu, nākamajās nedēļās parlamentam būs jāpieņem svarīgi lēmumi mūsu likumdošanas komitejas ļoti labi sapratušas to, ka visās jomās kur uh, pārdomi pieņēmusi nostāja atbilstīgi 8. februāra secinājumiem, bet nu, mēs esam koplēmumu procedūrā, tomēr, jā, ja viņiem uh, ir tā galvenā teikšana, to viņi ir sapratuši, bet uh, nu, no padomas puses, un arī tas bija paredzami, ministri prezidentūras īrijas, tagad Lietuvas prezidentūra uzskata, ka viss, kas ir ierakstīts uh, padomas secinājumos 8. februārī, ir iekalts akmenī un par to viņi vairs eh, nevar vispār runāt. Taču kāds risks šeit ir parlamentam? Tāds, ka katra mūsu atbilstīgā komiteja atrodas tagad zem spiediena. Mēs to redzam gan eh, lauksaimniecības eh, komitejā, mēs to redzam arī reģionālo lietu komitejā. Uh, Ja līdz gada beigām netiek panākt vienošanās, tad jaunā sistēma vairs nevarēs tikt piemērota. Jūs noslēgsiet sā, uh, savu parlamentāro mandātu ar neveiksmi. Un tad gal beigās jāms ir jārod kompromiss. Labāk ir slikts kompromiss tagad bet vismaz varam teikt, ka esam kaut ko reformējuši, nevis vienkārši izgāzties. Tas ir jautājums, kādu mēs sev uzdodam, mums tas ir jārisina daudzgad finanšu schēmas kontekstā. Šis ir tas spiediens. Tātad, jā, mēs šeit nevaram iziet kā uzvarētāji ar, eh, ar vienu risinājumu, kas garantē, ka Eiropas parlamenta tiesības un pilnvaras, jo īpaši jaunās pilnvaras tiesības, kas tiek uh, uh, pilnībā garantētas. Conversation de synthèse, une négociation de synthèse globale. Un tā tad Kā jau teica Jāna, vakarī, arī vakardien uzdevām jautājumu kontaktgrupai un arī Šulce kungs nonāca pie secinājuma, ka būs nepieciešams, būs nepieciešama tā, tāds trialogs, vai nu balstoties uz 324 juridis, pāntu juridisko pāmētu, ko izmantojām jūnijā. Uh, vai arī būs nepieciešams kāds, kāda neformāla tikšanās, tā tad mums būs nepieciešama šī trīs institūcija tikšanās. Jo īpaši ņemot vērā tuvākos eh, trialogus par svarīgiem jautājumiem. Atgādinu, kā runājot par budžetu komiteju, esam paredzējuši organizēt uh, šo mēnesi 19. un 20. septembrī vizīti Viļņā. 19. un 20. septembrī budžeta komitejas delegācija, kuru es vadīšu, dosies uz Viļņu un tiksies ar Gribau Skaitas kundzi. Mēs esam noturējuši pirmo trialogu par 2014. 14. gada budžetu divas dienas atpakaļ ar Lietuvas budžeta ministru un norādīju viņam, ka šis ir viens no jautājumiem, par kuriem uh, mēs runāsim ar Gribau skaitas kundzi Viļņā. Lūk. Vai ir vēl kādi jautājumi, citi jautājumi? Nu, tikmēr, kā teica tikko arī uh, Ivailo, Mēs uh, sagatavojam mūsu uh, ieteikumus, atzinumus par uh, AFCO rekomendācijām par starp institucionālo vienošanos. Esam šeit vienojušies ar AFCO par atbilstīgo teksta redakciju. Jūs noteikti atceraties, ka mēs lēmām izstrādāt iniciatīvas ziņojumu šeit budžeta komitejām pēc tam tas tiks skatīts pēc balsojuma par daudzgadu finanšu schēmu. Pār mācībām, kādas mums ir jāgūst no sarunā par daudzgadu finanšu schēmu. Un par šo jautājumu, Žanuk, vai mēs esam pārliecināti par to, ka arī AFCO par to balsos sniegs savu ieguldījumu? Jā, es tiek, tikos ar Kazīnī kungu, arī sekretariāts sazinājās ar AFCO. Viņi pārceļ savu balsojumu, līdz ar to mūsu atzinums vairs nav steidzami vajadzīgs. Nevarētu izdarīt spiedienu uz padomi, par kuru runājām jau brīdi atpakaļ. Lūk, labi. Ja citu komentāru nav par šo ļoti svarīgo punktu, tālāk sastais darba kārtības punkts. Tas ir cieši saistīts gan politiski, gan tehniski daudzgad finanšu schēmu. 2014. gada vispārējais budžets. Anna, vai tu vēlies eh, mūs iepazīstināt ar situāciju, kāda ir mm, pēc padomas balsojuma un pēc trialoga divas dienas apakaļ? Yes, chairman. Jā, paldies priekšsēdētāji. Padome nobalsoja par budžetu 2. septembrī ar rakstisko procedūru. Un, ja paraugāmies uz skaitļiem padomē, tad situācija ir jau ierastā. Šķiet, ka šis pasākums ir bijis tīri simbolisks, ka vienkārši, lai kāds budžets netiktu piedāvāts, tas ir jānogriež. Un padome ir samazinājusi maksājumus par apmēram 1 miljārdu eiro. Tas ir 0,8%. Relatīvi tas ir uh, mazs samazinājums, bet tas ir samazinājums jau tā ļoti izstieptā budžetā, un tas ir samazinājums par 1,2% salīdzinājumā ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tas nozīmē, Ja salīdzinām to ar 2013. gadu, tad redzēsiet, ka 14. gada budžets samazinās par 6%. 6% samazinājumu salīdzinājumā ar 13. gadu. Un kā jūs atcerties, uh, ka lielākais samazinājums ir izaugsmas un nodarbinātības jomā. Tas nozīmē, ka tiks skarta zinātniskā izpēte, izglītība. Un šīs jomas ir ļoti tuvs mūsu sirdīm. padomas un komisijas uh, budžetā bija paredzēts frontloadings uh, jauniešu iniciatīvai 1B sadaļā. Līdz ar to problēma tur saglabājas, bet līgumā par daudzgadu finanšu schēmu mēs vienojāmies par frontloadingu gan pētniecībā, gan Erasmus uh, programmās, kas ir inovācija programmas, tādēļ ir ļoti dīvaini redzēt, ka papildus šim frontloadingam uh, padomi joprojām turpina veikt samazinājumu šajā jomā, bet galvenokārt tas notiek maksājuma sadaļā. Iepriekš atceros, ka Salvators Garīga tu vienmēr teica, ka saistības ir parlamenta pārziņā un maksājuma padomas, bet jāsaka, ka saistības, maksājuma saistības ir politisks lēmums. Tas nozīmē, ka tiek pieņems lēmums par to, kur var izlietot Eiropas Savienības budžetu, un maksājumiem ir jāatspoguļo maksājumu saistības. Tātad maksājumi ir tīri tehniska lieta, bet tad mēs redzam, ka maksājuma sadaļa ir kļuvusi par uh, politisku lietu, un uz to arī koncentrējas finanšu ministre. Kaut arī principā šiem maksājumiem būtu jāatspūgļo lēmumi, kas tikuši pieņemti mm, pirms daudziem gadiem. Un jāsaka, ka šī ir politiska problēma, kam uh, mums būtu jāpievērš uzmanība, kā Eiropas parlamentām. Mēs esam atrunājuši to arī savā sarunu mandātā trialogu kontekstā. Tas attiecās uz Larī Lavijas kungu par 13. gada budžetu, par budžetu grozījumiem. Pa, jā, tas ir jautājums par to, lai padome samaksātu šī gada rēķinus, lai nesāktos nākamais gads ar neapmaksātiem rēķiniem. Un Tā rezultātā arī šie jautājumi tiek pārnest uz diskusijām par 14. gada budžetu. Tādēļ atrisinot uh, jautājumu saistībā ar 2013. gada budžetu, mums izdotos atrisināt daudzas lietas, kas saistīts ar daudzgadu finanšu schēmu, kā arī 14. gada budžetu. Tā kā viss šīs lietas ir ļoti cieši saistītas, mēs redzam, ka komisija ir eh, ļoti uztraukusies, jo viņiem patreiz ir uh, naudas plūsmas problēmas. Viņi nevar samaksāt savus rēķinus. Un, eh, ja jūs atcerties, tad eh, komisijas problēma, eh, es atvainojos priekšlikums papildus izdevumiem lauksaimniecībā un pārvaldes jautājumos un daudzgad programmām, tikai 8% no maksājumiem nākamajā gadā uh, ir paredzēti jauno programmu apmaksāšanai. Pārējie maksājumi ir paredzēti, lai sektu maksājums tajās programmās un projektos, kas apstiprināts sev iepriekšējos gados. Patiesībā mēs atrodamies tādā situācijā, kad maksājumi ir apdraudēti, jo ir uzkrājies milzīgs apjoms neapmaksātu rēķinu. Šajā gadā mēs pieprasījām izveidot padomē darba grupu par maksājumiem, un īrijas prezidentūra eh, ļoti negribēja to darīt, līdz ar to šī darba grupa netika izveidot. Mēs šo jautājumu eh, vēlreiz uzdevām iepriekšējā triālogā pagājušajā nedēļā, tiekoties ar Lietuvas prezidentūru, pasakot, ka visām institūcijām ir jāapsēžas kopā pie viena galda un jāatrod risinājums šai situācijai. Man šķiet, ka skaidru atbildi uz šo mūsu priekšlikumu mēs tā arī nesaņēmām. Tādēļ, es domāju, mums ir jāturpina izdarīt spiedienu, lai padome sāktu runāt par šiem jautājumiem. Un lai jautājums par maksājumiem un maksājumu saistībām tiktu atrisināts. Par to, kas notiek padomē, kā jau es teicu, viņi vienkārši veic samazinājumus. Var jau teikt, ka tie ir simboliski, jo šie samazinājumi um, nominālajā izteiksmē nav lieli, jo patiesībā nav vairs ko apgriezt, bet viņi samazina tos, tās apropriācijas un tās maksājumus viens A sadaļā, kas ir par izaugsmi, kā arī trešajā sadaļā kas attiecas uz iekšlietām, tieslietām un pilsoņu programmām un uh, ārlietu um, ceturtajā sadaļā. Ja runājam par izdevumiem, tad uh, padome ietaupījumus uh, atrod Parasti atsaucoties uz notiekošo tiesvedību attiecībā uz ierēģu algām, eh, pasakot, ka visticamāk eh, šis tiesas process eh, nenovedīs pie tā, ka komisijai bū, būs jāmaksā iepriekšējā reizē, kad bija šāda tiesvedība, tad padome zaudēja un padome pārtrauca veikt papildus algas izmaksas, bet tiesa teica, nē, šī nav īpaša situācija, kas ļautu padomē apturēt maksājumus, atbilstoši tai vienošanās, kas tika panākta ar ierēdņiem. Es domāju, ka piesardzīga budžeta veidošana nozīmētu, ka mēs atliktu malā uh, rezervē līdzekļus, kas būtu domāti um, algu starpības sekšanai. Katrā ziņā padomēji ir jā, jāņem vērā visas tās maksājuma saistības, kas tai ir. lai nebūtu tā, ka cilvēki saka, Eiropas Savienība nezin, kā tikt galā ar šo ekonomisko situāciju. Uh, komitejās uh, šonedēļ notiek balsošana par parlamenta izdarītajiem budžeta grozījumiem. Nākamajā nedēļā to darīs politiskās grupas, un tad mēs varēsim novērtēt, kādu pozīciju un kādu stratēģiju varētu pieņemt parlaments. Tā kā vispirms mums ir jāredz, kāds ir balsošanas rezultāts komitejās un politiskajās grupās, un tad koordinātori apspriedīs šos balsošanas rezultātus. Deputāti ir izteikuši daudz un dažādas idejas par pilotprojektiem un, un dažādiem sagatavošanās pasākumiem. mēs redzam, ka komisija ir sagatavojusi sarakstu, kurā ir atzīmēts, mm, kuri izdevumi jau ir eh, nosakti, kas būtu realizējams. Nu, protams, tā ir informācija, ko varam izmantot eh, savā darbā, bet mēs varam teikt komisijai un padomē, ka attiecībā uz pilotprojektiem sagatavošanās pasākumiem ir jāpieņem politisks lēmums. Mēs neļausim komisijai pieņemt šo lēmumu, bet mēs izmantosim komisijas sniegto informāciju, kā pamatu mūsu tālākajam darbam. Visbeidzot, par aģentūru budžetu. Mums ir problēma ne tikai ar padomas attieksmi, bet arī ar komisijas attieksmi šajā jautājumā. Haukens kundze un es, mēs noteikti cīnīsimies par to, lai katra aģentūra tiktu vērtēta atsevišķi, ņemot vērā uh, tās eh, darbu un uzdevumus, veidojot šīs aģentūras budžetu. Tā kā parādās arvien jaunas aģentūras, nesošajām aģentūrām tiek noteikti jauni uzdevumi, tad ir jāparedz attiecīgi personāls un finansējums, lai to izdarītu. Šķiet, ka komisija sāk aģentūras veidot kā tādu struktūru grupu, kur jaunajām aģentūrām paredzētie līdzekļi tiek atrasti, paņemot tos no vecajām aģentūrām paredzētajiem līdzekļiem. Es esmu starp tiem cilvēkiem, kur saka, mēs varbūt varam atrast ietaupīšanas iespējas aģentūrās, bet tam aģentūras būtu jāapvieno. Un mēs zinām, ka pirmā, kas pateiks nē šādam priekšlikumam, ir padome jo uh, viņi ļoti grib nodrošināt iepriekšējo aģentūru geogrāfisko uh, šo sadalījumu un izplatību. Bet es domāju, ka jautājums par aģentūrām noteikti būs problemātisks budžeta apstiprināšanas procesā, un mums ir jābūt gataviem, ka komisija nebūs pretīm nākoša šajā jautājumā. Es jau pieminēju trialogu. Es nedomāju, ka tika panākts būtisks progress, bet mēs paudām savu viedokli, mēs citējām uh, dažādas priekšlikums un idejas par kalendāru. Komisija sagatavos vēstuli par grozījumiem 18. septembrī attiecībā uz Kosme Erasmus uh, Horizon 2020 uploading uh, pasākumiem. Un, protams, gan padomu, gan mēs, mēs esam arī ļoti ieinteresēti tajā, kāds būs viņu vērtējums par lauksaimniecības eh, projektu izdevumu, programmu izdevumiem. <clears throat> Katrā ziņā mēs, mūsu viedokļi varbūt neatšķiras tik ļoti, kā tas ir bijis iepriekš, jo paskatāmies uz summām, tad atšķirība nav tik milzīga, bet tā kā ir jāapstiprina jaunā daudzgadu finanšu schēma, un tā tiks apstiprināta agrāk vai vēlāk, mēs redzam, ka manevrēšanas iespējas ir ļoti, ļoti niecīgas. Un tādēļ ir tiešām uh, žēl arī, ka šie samazinājumi ir vairāk simboliski. Uh... Paldies, Anna. Monika, jūs vēlaties ko piebilst? Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Es vēlētos attiecībā uz parlamenta budžetu un citu iestāžu budžetu izteikt dažus komentārus vai tādas sākotnējas piezīmes. Gada sākumā mēs e, diskutējām par to, ka mēs vēl īsti nezinām, kāda būs e, reglamenta saruna iznākuma, un tagad tas ir zināms. Un tik tiešām mēs redzam, ka tiek samazināts mūsu budžets. Konkrētos skaidrs mēs dabūsim tuvākos div, tuvākās divās, trīs dienās. Šobrīd vēl simtprocentīgi tās nav zināmas, un tad mēs varēsim uh, nonākt pie tāda budžeta, kas būs ievērojami mazāks nekā sākotnējās aplēses liecināja. Un vēlos vēl pieminēt pāris lietas, kur es kā referente uzskatu, ka ja mēs 2014. gadā samazinātu pāris lietas, piemēram, kafijas patēriņu komitejās, kas izmaksā 2,5 miljonus, Ja mēs pusmiljonu samazinātu, nedomāju, ka budžets sabruks, un mēs arī nē. Pietiktu ar kafijas automātu pie durvīm. Es nedomāju, ka mums no tā vajadzētu baidīties. Bet es to izsaku to piesardzīgi, jo daži uzstāja, lai kafija vienmēr tiktu servēta, bet ja man jāpaskaidro iedzīvotājiem, ka budžetā vajadzīgs papildus pusmiljons, lai mēs turpinātu saņemt kafiju, nu nezinu, vai ja tas būs labs signāls uz ārpusi. Tad vēl jautājums par eh, to, ka par eh, samaksas eh, līmeni asistentiem, eh, kas netiek sasaistīts ar deputātu samaksu un maksāt vispirms asistentiem, tad deputātiem man arī liekas dīvaini. Tā tad ir nākamgad beidzas mūsu sasaukums Un arī tur būs, eh, zinām, iespējas kaut ko samazināt, tātad man būs vēl pāris eh, grozījumu priekšlikumu šai sakarā. Un es uzskatu, ka parlamenta budžets, eh, salīdzinot citu iestāžu budžetiem, īpaši neleksārā, nu, būs samērā līdzīgs. 2,2% vien būs nepieciešams tam, tātad Mums tiešām būs zem nulles budžets. Ja mēs atņemam šīs papildu izmaksas, kas rodas ar eh, sasaukuma noslēgšanos, tad mēs būt, beigās varētu būt no, mīnus 0,3, mīnus 0,4. Nu, jāskatās, eh, kas mums tur būs ar izmaksām personālam. Uh, Tātad mēs vienmēr lepojamies ar demokrātiju, bet tad, kad ir sasaukuma beigas eh, un jāmaksā papildus maksājumi, tad mēs pēkšņi vairs ar demokrātu nelepojamies. Nu, kaut kā mums vajadzētu to visu atklāti aizstāvēt. Tad ir jautājums par pensijām vēl To mēs risināsim kopā ar komisiju. Pirmo reizi e, deputātu statūtu mums ir parasti pensijas ir komisijas budžetā. Bet eh, šobrīd, mainot situāciju, būtu loģiski, ja mēs to apvienot, nevis veidot pašiem savu neatkarīgo struktūru un tehniskā veidā iekļaut to komisijas budžetā, respektīvi atsevišķā pensiju sadaļā, kur ir arī visas citas pensijas. Tur ir runa par 338 tūkstošiem, nav milzīga summa, bet runājot par to, ka to varētu darīt, tad labāk to darīt no paša sākuma, jo šis deputāta reglaments ir jauns, šī norma ir jauna, labāk to darīt tagad nekā nogaidīt vēlāk, ka tas var kļūt dārgāk. Labāk arī tehniski to ir darīt eh, kaut vai pārvaldības izmaksas, eh, lai samazinātu, mēs eh, neveidosim savu struktūru, bet iekļautu to komisijas budžetā. Tātad tas būs it kā nodalīts, bet tāpat laikā pārvaldīs to komisijas budžeta ietvaros. Tātad tas varbūt jārisina. Kas attiec citām iestādēm, jāpiemina Eiropas ārējās darbības dienests, jo tur būs zinām problēma. Līdz šim no padomas puses drošības izmaksas šim dienestam netiek atzītas. Padoma tās neatzīst. Tātad Es kā parlamentāriete negribētu pēc pāris gadiem uzdot jautājumu, ka, ko mēs būtu varējuši izdarīt, ja mēs eh, būtu mm, apstiprinājuši drošības pasākums, kā piemēram tādās valstīs kā Irāka un citās, jo savādāk tad mēs nevaram sūtīt cilvēkus uz turieni kad angļu, vācu, franču vēstniecības ir nodrošināts, bet mūsējā būs absolūti bez drošības pasākumiem. Tas taču ir neadekvāti. Tur runa ir par mūsu darbinieku, darbinieču dzīvību un veselību. Un, eh, Padomu gan ir jau paziņojusi, ka par šo jautājumu jau vēlas ar mums diskutēt, Un es uzskatu, ka to noteikti vajadzētu darīt. Tālāk par tiesu. Tur um, padomi ir mazinājusi līdzekļus, bet, man liekas, viņi nav īpaši paskatījušies, kur viņi īsto dara. Izskatās, ka tā vienkārši tiek griezts, jo savādāk var rasties problēmas ar vakāņu aizpildīšanu un uh, lietu izskatīšanas spēju. Tātad sāsinot šo situāciju, var, tas var nozīmēt to, ka vakāņu aizpildīšanu un lietu izskatīšanu vairs netiks galā. Tas nebūtu pieņemams. Bet savādāk es uzskatu, ka mēs ar padomi labi tiksim galā šajā jautājumā. Tad interesanta lieta vēl sadarbība ar reģionu komiteju un ekosoku. Tur sadarbība veidojas ļoti interesanti, teiksim tā. Jo no vienas puses mēs politiskā veidā vēlamies eh, virzīties tuvāk bet no otras puses sarunas īsti nav pabeigtas. Sākotnējais satraukums ir it kā pierimis, sadarbība būs, bet viss vēl nav precīzi atrunāts, līdz ar to budžetā vēl konkrēti skaitļi nav. Šeit ir tāda piesardzības rezerve jāveido, lai šo sadarbību sākot ar 2014. gadu varētu īstenot. Tas būtu tāds īsts pārskats par to, kas nepieciešams. Merci, madame la rapporteure. Paldies, referents kundze. Dominika Rikē, Dominiks Rikē, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsādētāji kungs. Teikšu dažus vārdus eh, pēc Jānsens kundzes komentāriem par eh, budžeta problēmām. Neatkārtošos. Bet nu, pirmā lieta, kas mani pārsteidz kā deputātu, ir tas, ka ir aizvien lielāka atšķirība starp darbu pie budžeta jautājumiem un darbu pie citiem jautājumiem Eiropas institūcijās. Proti gadu laikā uh, reglamentējos likumdošanas darbs institūcijās tikai pieauga. Tajā pat laikā budžets samazinās un arī darbs pie budžetas tiek saīsināts tieši uh, laikā. Daudzkārt finanšu schēmā tas ir absolūti traki, ka mēs uh, tagad runājam vispār par juridisko bāzi. Mēs redzam, ka trešā, trīs ceturdaļas no darba nav vispār paveikts, jo uh, padomu visu bloķē. Un vēl viena lieta. Uh, arī aģentūra jautājums. Tas ļoti labi ilustrē piemērus. Mēs te ražojam regulu tekstus un uh, izsakamies par šo visu Eiropas līmenī. Un bieži vien uh, regulu rezultātā tiek radīts jaunas aģentūras, bet līdzekļi samazinās. Tas ir uh, sirreāli. Līdz ar to šodien esam nonākuši pie tādas situācijas, jo Eiropa ir klātesošāka uh, un aktīvāk savā darbā, jo eh, mazāk paliek līdzekļi, kas ir tās rīcībā, lai varētu veikt šo darbu. Un tādēļ, ka padomē ir šī absolūts, eh, šis absolūtais haoss, un mēs redzam, ka um, šī absurda apageja ir mi ministri, kuri ved sarunas, bet kuriem nav mandāta. Mēs redzam, ka Eiropas institūcijas eh, vēlas, ar, nu, varbūt ne ražot vairāk regulas, bet, nu, lai vēlas, lai Eiropa progresētu, bet eh, budžeta jomā atkal notiek tikai kāpšanās atpakaļ. 2014. gada budžets, esmu EPPN referents, tas arī il, perfekti ilustrē šo situāciju. Atļaušos veikt salīdzinājumu arī ar, piemēram, maiznīdzi Tātad no lielās maizītes esam pārgājuši pie mazās būciņas, un tad arī padome vēl no šīs mazās būciņas griež ļoti plānus, uh, plānus šķēlītes. Gan absolūtā vērtībā, jo arī globālais budžets dotācijas ir ļoti mazas, un arī plāna no tiešo maksājumu viedokļa. Nāiet arī par jaunajiem pasākumiem. Vairāk nekā 90%, kā jau teica Anna, no šī plānā budžeta tiks paredzēts tikai nenomaksāto rēķinu nomaksai. Un tā ir absurda situācija. Un uh, arī runājot par kvalitatīvo budžeta pusi, tas ir absolūti pretrunā ar uh, valstu vadītāju paziņojumiem, un tas ir pretrunā, protams, arī ar Eiropas parlamentu vēlmēm. Uh, Līdz ar to gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi mums ir jāatgūst zaudētājs, bet mūsu priekšā ir partneri, kuri ļoti uh, efektīvi darbojas, uh, lai kvantitatīvi samazinātu budžetu, bet kas ir absolūti paralizēti, lai veiktu kvalitatīvas reformas. Nu, mani tas tiešām ārkārtīgi satrauc. Tas ir ļoti fantastiski, ka vispār Eiropas institūcijas var šādā veidā funkcionēt. Noslēgumā diskusijās par 2014. gada budžetu, tad vai nu mēs piekrītam to, tam, kas ir komisijas projektā, tas ir komiski. Mēs nonākam pie maksājumiem, kur ir tad 200 miljonu marža eh, budžetam, kas ir eh, vairāk miljārdu apmērā. Nu, tas ir pilnīgs haoss. Pat uh, vienkārši saimniecības budžets šādi nevarētu darboties. Vai arī mēs sekojam padomas priekšlikumam. Es domāju, ka nu, būs jāatrod šeit zelta vidusceļš, tur ir maržas, bet tiek mazināt politika efektivitāte. EPP uzskata, ka labāk ir jāsaglabām. Jās šīs brīvības eh, iespējas 2017. gada budžetā, lai varētu aizstāvēt Eiropas parlamenta intereses un nevis piekrist komisijai bez mazākās eh, manevru iespējas. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti satrauktiem attiecībā uz partneriem, kas ir eh, galda otrā pusē. un par šo ārkārtīgo uh, atšķirību starp to, cik daudz tiek ražot Eiropas tiesību akti un par to, kādā veidā tiek pārvaldīti līdzekļi, pat ja visi saprot, ka situācijas ir sarežģītas, dalību valstīm ir ārkārtīgi lieli parādi. Bet pat eh, šādā situācijā viņu uh, darbs pie Eiropas budžeta ir ārkārtīgi slikts. Eiropas parlamentam ir jārunā ļoti spēcīgā vienā balsī par šo budžetu. Jo, ja mēs vēl padomas hausam pievienosim arī mūsu šķelšanos, tas tikai visu sarežģīs. Paldies, kolēģi! Sociālistu vārdā, lūdzu. Gracias, presidente. Muy breve hacer algunos comentarios. Paldies, priekšsarētāji, pavisam īsi es vēlētos izteikt dažus komentārus. Atcaucoties uz Jensens kundzes 2014. gada budžeta prezentāciju, padoms lasījuma rezultāti ir principā tādi paši kā iepriekš, mums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Samazinājumi ir vienmēr viņiem. Kaut arī šoreiz uh, Eh, varbūt mazāk ne jau tāpēc, ka viņi nevēlējās vairāk, bet tāpēc, ka īsti nebija vairs ko griezt. Līdz ar to mums ir jau samazināts budžets kā tāds. Līdz ar to eh, padomu darīja visu, ko varēja. Un tāpēc izdevās tikai pāris miljonus vēl nogriezt. Tas tiešām rada bažas, kā padoms budžeta interpretācija, kaut arī nav pārāk daudz šo samazinājumu. Tomēr apvāršana 2020 tika samazināts, kurš sākotnēji tika runāts, ka mēs veiksim šos naudas iemaksu pašā projekta sākumā, šo frontloading. Un tomēr tas tiek samazināts šobrīd. Jā, mēs neesam balsojuši, bet pieņēmām, ka šī vienošanās būs spēkā. Un cerējām, ka to īstenos jau pašā sākumā. Uh, Tālāk man bažas rada arī administratīvās izmaksas. Tik tiešām mēs bieži sakām, ka jāpaskarās uz administrācijas izmaksām, kur mēs varam būt efektīvāki, bet es nedomāju, ka padoms interpretācija ir ievērojuši šo normu, ir veikt vispārēju samazinājumu administratīvās izmaksās, kam nav nekādas eh, saistības ar kādu efektivitātes plānu vai kādu nopietnu situācijas izpēti. Tā ir vairāk kā stratēģija. Jā, tiks samazināts administratīvais sektors. Tad mēs nevarēsim īstenot visas programmas eh, tādā ātrumā, kā nepieciešams. Līdz ar to lielāk vai mazāk administratīvu samazinājumu eh, radīs eh, pēdiņās ietaupījums, jo naudu nevarēs īsti apgūt efektīvi. Un tas attiecināms arī uz aģentūrām. Un Protams, ka nav loģiski mums prasīt aģentūrām darīt vairāk darbu, bet tāpat laikā dot viņiem mazāk naudas. Tātad es eh, tikko jau sacīju, ka nav pamatoti prasīt aģentūrām transporta jomā vai jūras lietu lomā uzdot papildus pienākums, bet tāpat laikā samazināt viņu resursus. Līdz ar to tik tiešām samazinājumi salīdzinoši ir mazi, simboliski, bet tie rada bažas. Un tā, tādējādi es nonāku pie maksājumiem. Tik tiešām, ja mēs pieņemam komisijas interpretāciju ar 200 tūkstošu eiro maržu, Es nedomāju, ka tā ir tā galvenā problēma. Es runāju par komisiju. Es nezinu, varbūt jums ir kāda informācija komisijai, kas mums varētu palīdzēt. Vai mums būs pienākumi eh, pietiecīgi, pietiecīgi, pareizi sakot, pietiekama eh, naudas rezerva, lai mēs varētu veikt visus maksājumus līdz gada beigām. Protams, ka paskaroties uz neapmaksātajiem rēķiniem par 2013. gadu. Mums nav nejausmas, kā tie tiks apmaksāti, un runa ir par vairāk kā miljārdu. Mums nav, nekādu, nav nekādas liekas naudas. Un vēl tik daudz lietas ir par lauksaimniecību un citām jomām, kas mums vēl ir jāpārunā. Šie sākotnēji maksājumi ir palielinājušies un, un aplēses tikai pieaug. Līdz ar to ir jautājums par maksājumu apjomu vai Komisijā un padomē to ir ņēmuši vērā, ko mēs darīsim ar maksājumiem nākamajā gadā. Un to es vēlējos sacīt par šo tēmu. Tālāk par stratēģiju, kas mums jāpiemēro kā parlamentam, vai mums ir pietiekami līdzekļi citiem eh, projektiem, citām programmām, bet vispirms jātiek skaidrībā par to, kādā veidā mēs varēsim īstenot eh, finanšu pamatu nolīgumu, to, kā to komisija mums ir prezentējis, kā mēs veiksim avans maksājumus 14. un 15. gadam. Un par, par maksājumiem mums ir runa par miljārdu šobrīd, bet problēma pieaugs. Merci, Aida. Paldies. Naranko kungs. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente yo voy a referirme. Jā, paldies. Pavisam īsi vēlos atsaukties uz konkrētu jautājumu. Vēlos pateikties Jensens kundzei, kā referentēja par prezentāciju, kur viņa sniedz kopumā varētu teikt, ka es piekrītu tam, kas tika sacīts, bet man ir jautājums komisijai un arī referentei par dažiem samazinājumiem piektajā sadaļā. Kas tad, tad Eiropas skolas sakarā? Tātad šo budžetu sadaļu, tātad 5.6 5,6% samazinājums. Jāsaka. Mēs je, jau esam zem 2013. gada līmeņa, tas tiek samazināts vēl. Un tad jautājums ir tāds, Eiropas skolas vadība ir sagatavojusi budžeta projektu un komisija to ir pieņēmusi, bet es īsti nesaprotu, kā mēs no viena gada uz nākamo varam pēkšņi samazināt tik lielu summu. Salīdzinot pagājušo gadu kopumā iznāk pat 7%. Līdz ar to komisija e, jautājums un Jensens kundzei, vai tur var kaut ko mainīt, jo tas ir daudz vairāk nekā vidēji samazinājums ir tagad budžetā. Thank you, Chairman. I'd like to speak. Jā, paldies. Es kā ēnu referenta sociālistu vārdā. Uh, Eh, par citām sadaļām ar Moniku vēlas runāt, bet par Eiropas skolu mums ir jāiesniedz priekšlikums eh, par to, ka netiek tik daudz samazināt līdzekļu Eiropas skolai. Tad otra lieta - maksājumos 14 gadam pētniecībai samazinājums ir 22%, 1,2 miljārdu, un tas noteikti nav mazs Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir problēma ar finanšu maksājumiem. Un ja mēs tam pieliekam klāt 2013. gada situāciju, tad šie ir tiešām būtiski jautājumi. Un mums pētniecības programma ir ļoti atvērta. Tas pilnīgi jau tiks sagrauts Eiropas tēls pasaulē. Tur nav runa tikai par naudu. Es vēlos sākt ar formāliem jautājumiem. Tātad grozījumu iesniegšana ir šodien, bet priekšlikums budžeta komitejā nonāk uh, tikai pirmdien pēc sešiem vakarā un individuāls grozījums nevarēja iesniegt. Es saprotu, cik liels izaicinājums tas ir, bet grupu grozījumu tad būs eh, tas pamats, uz kur mēs balsīsimies savās iesniegtajās izmaiņās. Mums kaut kā jāpielāgojas 2009. Eh, gada Lisabonas līgumam, mēs strādājam ar darbu grupu un ģenerālu sekretāru tādā veidā, kas it kā dod rezultātu, bet tomēr nevarējām nonākt pie tā, ka mūsu 14. gada budžets uh, virzos eh, tuvāk inflācijas likmēji, kā to prasa visas iestādes. Mēs cerams ar citiem kolēģiem kopā eh, centīsimies samazināsim mm, eh, izmaksas, piemēram, par kafiju, par atkāpēm. Tad IKT sistēmas iegāda res, cilvēku resursu nodaļai. Un mēs potenciālu sinerģiju starp iestādēm, atzinīgi vērtējumu, starp ekosoku un reģionu komiteju konkrēti. Tomēr 14. gadu budžeta ietekme vēl īsti nav zinām līdz galam, un visdrīzāk tāda arī paliks, jo īsti nav skaidrs, cik daudz mēs varēsim ietaupīt līdzekļus attiecībā uz pensijām. Es pilnībā atbalstu referenti. Un vēl viena lieta, kā jūs zināt, ir tiesasprāva par personālu, rezervētie līdzekļi, kas tam bija paredzēti, padomu tos svītroja. Bet šajā ziņā padomu nevar ietekmēt parlamentu. Parlaments saglabā šos savus līdzekļus šajā sadaļā. Bet skaidrs, ka mēs nevaram priekšvēlēšana gadā īpaši uzsarlikt uz privilēģijām Mums varbūt ir jādomā par kopīgiem grozījumiem, lai atjaunotu budžetu citām iestādēm. Paldies. Merci, Edith. Monsieur Penkovic. Paldies, Penkovic, kungs. Merci beaucoup, uh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es pareizi saprotu, tad ir arī tulkojums uz no horvātu valodas, ja turpināšu horvātu valodā. Svega bi se zahvalio našim izvjestiteljima. Skilja. Jā, paldies. Zahvalio bi se najprije. Es vēlos pateikties referentei un ēnu referentiem par viņu prezentāciju un komentāriem un vēlētos sacīt sekojošo. 2014. gada budžets ir skatāms īpašā kontekstā. 2014. gada budžeta procedūras ietvaros eh, bija jāņem vērā arī darbs, kas bija jādara daudzgad finanšu schēmas kontekstā. 13. un 14. gada budžeta projekti nebija optimāli, jo viens budžets bija programmas beigās un otrs programmas sākumā. Līdz ar to ir skaidrs, ka mums būs tāds pielāgošanas budžets. Mans kolēģis Giovanni Lavija tālāk par 13. gadu runās vēlāk. Kas attiec uz 14. gadu, es piekrītu priekšsarētāju sacītajam, respektīvi, ka politiskās prioritātes, par kurām ir panākt vienošanās daudz gadu, Eh, finanšu schēmas ietvaros būtu jāatspogļojas jau 14. gadu budžetā. Un jāņem vērā arī prioritātes saistībā ar vēlēšanu gadu. Eiropas parlaments būs starmešu gaismā, varētu teikt, kā iestāde, kas attiec uz 1A, eh, kā tas ir padoms dokumentā. Es uzskatu, tieši tie samazinājumi ir neloģiski, kas e, attiecas uz apvāršanu 2020 vai kosma. Respektīvi finansējums mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tāpat arī samazinājums Erasmus un jauniešu iniciatīvai. Tie taču ir principā galveno prioritāšu punkti, kuri būtu jāstiprina ar Eiropas budžetu, jo tie veicina izaugsmu un attīstību. Līdz ar to es ceru, ka ar individuāliem grozījumiem un arī politisko grupu grozījumiem tomēr varēsim mainīt tekstu. Es saprotu šo sarežģīto situāciju par saistībām, maksājumiem un naudas plūsmu. Tāpat es arī saprotu eh, eh, šo rāls problēmu. Mēs jau to dzirdējām no Levandovska kunga. Bet tāpat laikā es uzskatu, ka 14. gada budžetā mēs nevaram atstāt neievērots politiskās prioritātes, politiskos signāls, ko mēs sūtam trešajām valstīm. Pirmsiestāšanās palīdzību un eh, citas līdzīgas lietas. Mums ir nepieciešams rezervēt nepieciešamos līdzekļus, lai atvieglotu valstīm kā Bosnija-Hercegovina ceļu uz Eiropas Savienību Tāpat arī citi instrumenti, kas mums ir paredzēti kaimiņa attiecību politikai, arī tie ir jāstiprina. Tad vēl īsa piezīme par Horvātijas, Horvātijai aktuāli jautājumu samazinājumu administratīvajā jomā. Es vēlētos sacīt, ka Horvātijai mums šis ir pirmais gads Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs tik tiešām uzskatām, ka prioritāte uh, būtu stiprināt Horvātijas ierēģu darbu Eiropas Savienībā, pirmkārt saistībā ar EPSO, otrkārt tas ir saistīts ar Eiropas Savienības tēlu. Jo es domāju, ka Eiropas Savienība grib parādīt tā pārējai pasaulē, ka uh, ceļš uz Horvātiju tiek atvieglots. Paldies! Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Eu também concordo que devemos. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu, ka mums būtu nepieciešams saglabāt prie, tās prioritātes, par kurām mēs um, šeit esam pārliecināti. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir komisijas stratēģija attiecībā uz aģentūrām. Es gribētu uh, tieši uzdot jautājumu komisijai par to. Mēs nevaram no aģentūrām prasīt vairāk, un dot mazāk. Ja mēs vēlamies samazināt aģentūru budžetus, tad mums ir jāpārskata aģentūrām noteiktie uzdevumi un pienākumi, un tas ir jādara plānveida. Mums ir jāsaprot, kāda ir komisijas stratēģija, ko tā ir iecerējusi. Kādi ir šie samazinājumi, kas izdarīti aģentūrās? Piemēram, Eiropas uh, observatorija narkotika politiku lietošanas jautājumos. Šis budžets ir samazināts par 8%, bet tā aģentūrai uh, noteiktās uh, prioritātes un uzdevumi saglabājas iepriekšējie. Es nezinu, kādēļ komisija ir nolēmusi tik būtiski samazināt šīs aģentūras budžetu. Ko komisija vēlas no aģentūrām? Eiropas narkotiku observatorija ir īpašs jautājums. Paldies! Paldies! Budžeta ģenerāldirektors ir ieradies, es viņu šeit arī sveicu, tad, nu, varbūt viņš varētu izteikties pēc deputātiem. Viņš varēs atbildēt uz deputātu jautājumiem, lai viņš sniedz arī komisijas viedokli gan par daudzgad finanšu schēmu gan arī par 2017. gada budžetu un par grozīto 13. gada budžetu, kur skatīsim pēcāk. Sidonija. Uh, the... E- Pavisam īsi. Jāsaka, ka daudz jautājumi, kas man ir svarīgi, jau tika apspriesti iepriekš, bet es gribētu vēl vairākas lietas tomēr pasvītrot. Tiešām ir ļoti grūti akceptēt sam, budžeta samazinājumu uh, mūsu noteiktajām prioritātēm, it īpaši tām, kas saistītas ar izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu cilvēkiem. Es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai šīs budžeta pozīcijas uh, netiktu samazinātas, gluži pretēji, un es domāju, ka e, šādu pozīciju mums ir jāieņem sarunās ar padomu. Es gribētu atbalstīt to, ko teica mana kolēģe no sociālas demokrātu grupas. E, es uzskatu, ka samazinājums Eiropas skolām ir apkaunojums. Uh, Es uzskatu, ka komisijas ierosinājums ir līdzsvarots un tur izdevumu samazinājums eh, ir eh, kā apvainojums tiem darbiniekiem, kas atbalsta, eh, kas, kas nodrošina darbu Eiropas skolās. Jāsaka, ka finansējums Eiropas skolām jau ilgu laiku ir bijis nepietiekams, un daudz bērni, kuri būtu tiesīgi iet šajās skolās, patiesībā izmanto uzņēmējas dalībvalsts izglītības sistēmu. Tādēļ es domāju, Eiropas skolām samazinājums, budžeta samazinājums nav pieļaujams. Un man ir prieks dzirdēt, ka mūsu kolēģi no sociāls demokrāta grupas ir gatavi pievienoties um, tiem, kuri atbalsta uh, iepriekšējā finansējuma saglabāšanu Eiropas skolām. Es tiešām darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai pastiprinātu uh, šo pozīciju arī finansējumu Erasmus programmā, tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Un visbeidzot, ja mēs paskatāmies uz izmaksām vienam dalībniekam šajā programmā, tad tās ir viszemākā salīdzinājumā ar citām programmām. Es domāju, ka neatkarīgi no politiskās piedarības mēs visi esam par to, ka finansējums izglītībai ir jānodrošina pietiekamā apmērā. Un visbeidzot, pilsoņi Eiropai šī programma ir ļoti neliela, tajā pat laikā ļoti svarīga. Tā palīdz uh, izplatīt uh, Eiropas uh, idejas un Eiropas uh, šo identitāti un tēlu, pilsoņiskajā sabiedrībā. Un es domāju, ka mums eh, nu, vajadzētu atbalstīt eh, šo programmu, jo tā izplata informāciju par Eiropas Savienību un tā ļauj tuvināt Eiropas Savienību tās pilsoņiem. Paldies. Cisidonijā, Madame Kavajo. Paldies, Kavalija kundze. Thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt to, ko teica man kolēģi Sidonija, un es gribēju norādīt, ka mums ir jāievēro konsekvence. Domāju, ka visi esam viensprātis, ka izaugsmas politika, izglītība, uh, zinātniskā izpēta, MVU, tās visas ir parlamenta lielās prioritātes. Un tādēļ es domāju, ka 2014. gadā, 14. gada budžetā tas arī ir jāatspoguļo. Horizon 2020 ir programma, kas vēl tikai sākas, bet tā ir programma, kurai ir vislielākais uh, palielinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo uh, budžetu periodu. Paldies! Paldies! Monika Holmaier, lūdzu. Um, in zwei... Pavisam īsi par divām lietām. Es vēlētos sacīt sekojošo. Par Eiropas skolu mēs šeit uh, vienmēr gudri spriežam par izglītību. Arī komisija vienmēr stāsta, cik svarīga ir izglītība, bet šobrīd jau vecāki maksā līdz pat 800 eiro, lai varētu sūtīt bērnus uz pareizo skolu. Bet vecāki, kas e, redzēs, ka komisija un padome nav uh, gribējusi atbilstoši finansējumu skolām sniegt, Eh, ka viņiem tas jāfinansē pašiem ir. Un šobrīd daudz stāv rindā uz vietām Eiropas skolās. Un būtu nepieciešama arī jauna vieta ar jaunu skolu. Ne Francijā, ne Vācijā, ne Anglijā, tad, kad skolas ir nepieciešamas, tiktu samazināt līdzekļu skolām. Tas man pilnīgi mīkla, kā kaut kas tāds var notikt. Otra lieta aģentūras. Man rodas iespējas, ka komisija nevēlas risināt nemaz situāciju ar aģentūrām, jo tad būtu jādomā par to, cik tiešām e, ir nepieciešams finansējums konkrētām lietām. Un tur, kur varētu mazināt līdzekļi, kur vairs nav tik daudz darāmā, arī tur nevēlas īsti mazināt vai skatīties Un tur tā procentuāli kaut ko samazinām, vienlīdzīgi pārdalām, bet tā īsti samērīgi to visu salikt ar pienākumu apjomu neviens īsti nevēlas. Kolēģis pirms brīža jau labi sacīja, ka jā, ja e, ir aģentūrai tie paši pienākumi tiek samazināti Eh, līdzekļi, tas nav vēl tik brietis, briesmīgi. Ir briesmīgā situācija, kad ir papildus pienākumi, bet līdzekļi tiek samazināti. Līdz ar to loģiski noteikti tas nav, kas šeit notiek. Tā kā par šo tematu mums vēl vajadzētu intensīvi padiskutēt. Merci, Monika. Uh, Anne, vous voulez, Anne Jensen, Paldies, Monika, Āna Jensen, vai jūs vēlaties noslēgt šīs debatas? Jā, paldies. Vispirms es gribētu pateikties deputātiem par eh, doto pienesumu šajās diskusijās, jo es domāju, ka tas eh, daudz eh, precīzāk vēl iezīmēja to pozīciju, kāda valda parlamentā, un iezīmēja arī stratēģiju attiecībā uz mūsu pieeju šajos jautājumos. Ir daudz detalizēti jautājumi, kā piemēram jautājumi par Eiropas skolām, aģentūrām, atsevišķām programmām, un es visu to atzīmēju, ko teica man kolēģi deputāti. Es piekrītu, ka sarunas būs grūtas, smagas, un noteikti tās būs eh, tehniski detalizētas, lai mēs panāktu tādu rezultātu, kas būtu mums pieņemams. Par Eiropas skolām eh, šis jautājums ir ļoti specifisks, un tādēļ es gribētu dzirdēt komisijas paskaidrojumu, jo jau komisijas priekšlikumā bija uh, pamanāmas vairākas problēmas attiecībā uz Eiropas skolu finansēšanu. Parlaments šo jautājumu jau iepriekš visai intensīvi ir pētījis, un es domāju, ka varbūt mums ir vērts pie tā atgriezties. Tāpat, eh, protams, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas būtu pietiekami uh, vienlīdzīgi izkaisīts pa Eiropas Savienības telpu, bet tādēļ uh, ir jānodrošina arī, teiksim, šīs izglītības iespējas. Un es ar nepacietību tālāk piedalīšos debatēs. Paldies! Paldies, Anna! Atgādinu, ka runājot par 14. gada budžetu Grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodiena, pulkstens 12. Mēs esam paredzējuši budžeta komitejā noturēt debates 26. septembris sanāksmē. Balsojums par grozījumiem būs abās dienās, 2. un 3. oktobrī. Tātad budžeta grozījumi tad tiks balsoti. Balsojums par rezolūciju notiks 9. oktobrī. Sanāksim, kas izņēmuma kārtā būs Strasbūrā. Mums būs, bija problēma šogad ar plenārsēžu grāfiku. Nu, ko tad piedāvāju pat pieturēties pie šī paša jautājuma, vēl pakavēties. Pāriesim no 2014. gada budžeta problēmām pie problēmām par papildus līdzekļiem, kas ir nepieciešami 13. gadā. Nu, lūk, tas ir 7., 8., 9. darba kārtības punkti. Es piedāvāju ģenerāla direktoram pēc tam sniegt atbildis par visu kopā, jo būs arī jautājumi par, eh, protams, grozīto budžetu. Tagad vērts Lavija kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien darba kārtībā mums ir divi grozītie budžeti, sestais un septītais. Bet tiem ir pilnīgi atšķirīgi saturi. Budžeta grozījums numur 6 2013 ir pieņemts eh, komitejā 10. jūlijā. Tas ir eh, ļoti tehnisks eh, budžets, grozījums. Tur tiek pārskatīti prognozes par tradicionālajiem pašu resursiem, cūkūra nozarei un arī muitas nozarei, kā arī attiecībā uz PVN un NKI bāžu prognožu pārskatīšana. Pirmās karalists korekcija iekļaušana budžetā, tad arī ar NKI saistīto samazinājumu pārskatīšanu attiecībā uz Nīderlandu un Zviedriju 2013. gadā. Tur ir arī izmaiņas ar eh, dalību valstu iemaksām kopienas budžetām. Tātad šajā budžeta grozījumā uh, ir ienākumi 561 miljonu eiro apmērā tiecībā uz maksājumiem, kurus uh, veic uh, Microsoft 10. jūnijā 2013. gadā. Tādēļ, ka šis uzņēmums nav ievērojis konkurences noteikumus. Un visbeidzot, trešais aspekts joprojām runājot par šo budžeta grozījumu numur 6, attiecas uz uh, budžeta grozījumu, kas ir nepieciešams, lai varētu atminēt arī tātad Eiropas Savienības nepieciešamos uh, fondus, kas ir atrunāti finanšu regulā. Tas ir jaunais instruments, kas tiks pārvaldīts uh, komisijā. kur Eiropas Savienībā arī saņems uh, ārējo, dono, uh, ārējo donoru arī sniegtos finansējumus. Bet no nu, lielākas uh, tehniskās detaļas par to varētu runāt komisija. Tas attiec budžeta grozījumu, kas ir ļoti tehnisks. Tātad tas apstiprināts komisija 10. jūlijā. Uh, Tāpēc tam varam tad arī turpināt uh, izskatīt to tālāk. Tālāk turpinam ar budžeta grozījumu numur septiņi. Pilnīgi citādāks budžeta grozījums. Šīs budžeta grozījums 2016. gadā ir uh, pieņemts komisija 27. Uh, jūlijā un tur tiek uh, paredzēts palielināt finansējumu Tad, tad B sadaļā. ar vairākiem simtiem miljonu, lai varētu veikt nepieciešamos pielāgumus cīnīties par tanīšu bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību, galvenokārt koncentrējumies uz trim dalību valstīm. Reiz šeit runa ir par resursiem. Eiropas sociālajā fondā 550 miljoni, trīs valstis ir Francija, lielākā mērā un mazākā mērā Itālija un Spānija. Šis budžeta grozījums ir citādāks, tas ir politiska rakstura, jo vieno, tam ir vienošanās, protams, arī uz daudzgad finanšu schēmu. Mēs jau par šo jautājumu esam runājuši arī trialogā pagājuši otrdien. Arī saņemam padoms komisijas atbildes par to, cik ļoti specifisks ir šis budžeta grozījums. Nu, viena lieta, ko es atkārtoju, bet atkārtošu vēlreiz. Šeit runājam par budžeta grozījumu, kur tiek pap, palielināts maksājuma apropriācijas, bet ir jābūt piesardzīgiem par šiem maksājumiem, jo, lai panāktu politisko vienošanos, Padome ir brīva piedāvāt uh, arī šos maksājuma apropriācijas un var palielināt tās, bet uh, pēc tam ir problēma nosegt šīs maksājuma apropriācijas. Un to mēs arī novēr, novērojām arī tad, kad runājam par 13. gada budžetu. Paldies! Paldies uh, referenta kungam. Varbūt tagad es vērsīšos pie ģenerāla direktora, kurš varētu sniegt komisijas viedokli par uh, budžeta grozījumiem, par 14. gadu budžetu, atbildēt uz deputātu jautājumiem, un pēc tam došu vārdu arī kolēģiem, kuri vēl vēlēsies izteikties. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es tātad pēc kāds izskatīšu jūsu minētos jautājumus, tātad finanšu ietvers 2013. gada budžets un budžeta projekts 14. gadam. Par finanšu uh, satveru man nekas daudz nav sakāms piefiksēja to, ka parlaments iecerēs balsot oktobra 2. plenārsesijā. Plenār Šāds darba grāfiks mums ļauj arī ievērot termiņus, kas attiec uz likumdošanas īstenošanu, un es ceru, ka visi iesaistītās puses sapratīs gan šajā telpā, gan ārpus šīs telpas, ka pēc oktobra otrās plenāras sesijas būs nopietnas grūtības, piemērojot jauno finanšu uh, Eh, situāciju un likumdošanas, eh, likumdošanas īstenošanu, kas eh, attiec uz šo finanšu ietveru. Tālāk par 2013. gada budžeta pārvaldību vairākas lietas. Vispirms komisija ir ļoti priecīga dzirdēt, ka Eiropas parlaments balsos par 7,9 miljardiem par otro etapu nākamnedēļ. Tas Eh, būs ārkārtīgi liels atvieglojums budžetam, un tas ir ļoti svarīgs, jo īpaši šajā laika periodā. Arī komisārs trialogā to ļoti labi paskaidroja, ja mēs salīdzinām eh, datus starp 12. gada augusta beigām un 13. gada augusta beigām, tad par spīti ierobežojumiem, kādus esam noteikuši maksājumu jomā, uh, ir 9 miljārdi papildus maksājumi, kas ir uh, eh, 13. gada augusta beigās salīdzinot ar to pašu laika periodu gadu atpakaļ. Jūs redzat, cik ļoti liels un smags ir šis spiediens - 9 miljārdi. Tādēļ man ir jāsaka, ka komisija nāks klajā septembra pēdējā sanāksmē uh, ar uh, budžeta grozījumu projektu, ko mēs saucam par DAB 2A, uh, sauksies DAB 8, 3,9 miljardi, tā tad šī otrā daļa. Un mēs arī turpināsim uh, runāt ar padomi un, protams, arī ar Eiropas parlamentu, bet jo īpaši ar padomi. Un uzstāsim uz to, ka ir steidzami nepieciešams pieņemt šo budžeta grozījumu ļoti īsā laikā, lai Eiropas parlaments varētu balsot par šo uh, grozīto budžetu oktobra otrajā plenāra sesijā. Lai tādējādi mēs būtu droši, ka Eiropas komisija varēs izmantot budžetu un mobilizēt fondus pēc pēdējais fondu mobilizācija 2013. gadam novembra vidū. Ja par šo budžetu netiek nobalsots, tad, ja skatot dažādas scenārijas, mēs redzam, ka mēs nonāksim ļoti lielās budžeta grūtībās. Šis ir, šī ir absolūti ekonomiska un politiska prioritāte. Tālāk par citiem uh, budžeta grozījumiem man nav nekas piebilstams tam, ko teica uh, uh, Lavija kungs par 6.7. budžeta grozījumu. Viņš visu pateica. Runājot tālāk par uh, eh, 14. gada budžetu. šajā telpā arī esat noturējuši ļoti visaptarošu un uh, auglīgas, visaptarošas un auglīgas debates. Jāteic, ka par visiem jūsu skatītajiem jautājumiem un viedajā, viedokļiem arī komisija var pilnībā, pilnībā jums piekrist. Arī komisija uzskata, ka dalību valstu eksperti izskatās ir aizmirsuši, pat ja viņi ir eksperti, to, ka Eiropā doma ir samazinājusi, ļoti ievērojami samazinājusi finanses 2014. un 2020. Uh, gadā. Es neatgriezīšos pie Jensens kundzes uh, minētajiem skaitļiem, bet vai mēs runājam šeit par maksājumu vai par apropriācijām, tad salīdzinot situāciju ar 13. gadu, salīdzinot to arī ar visiem budžeta grozījumiem, mēs esam uh, maksājuma līmenī krietni, krietni atpalikuši ņemot nu, vērā arī visus budžeta grozījumus, uh, visas apropriācijas uh, palielināsies, un visi uh, telpā sošie ļoti labi to zina, un arī labi atceras, kādas debātes tik noturētas ar padomi pirms vasaras brīvdienām par maksājumu līmeņiem. Šīs jautājums joprojām ir aktuāls, tas nav īsti vaikojis. Un tad, kad komisija sagatavoja budžetu 2014. gadam, komisija, man ir jāsaka, atklāti bija ļoti neveiklā situācijā, nērtā situācijā, un atbildēju šeit arī eh, Rikē kungam, es piekrītu viņa analīzē, bet es nepiekrītu viņa secinājumam par eh, maksājumu līmeņiem. Mēs, mums bija jāizdara izvēles Mums bija ļoti pieredzīgi jāizvērtē maksājuma līmenis at, un salīdzinot ar jaunajām programmām, lai varētu atstāt pēc iespējas vairāk vietas maksājuma izvērtējumam saistībā ar uh, pagātnē noslēgtiem līgumiem. Mēs esam tagad sasnieguši griestus ar šiem 200 eh, miljoniem eiro. Tas ir tādēļ, ka mēs nevarējām rīkoties citādāk, un šeit mēs nerunājam par prioritātēm. Prioritātes attiecas uz apropriācijām. Maksājumi ir jāveic un punkts. Tādēļ komisija, un mēs esam ļoti priecīgi redzēt, ka Eiropas parlaments tādās pārdomās komisija uzskata, ka ir absolūti bezatbildīgi samazināt maksājumu līmeni. Pat, jā, varbūt par tādu summu, kas varbūt liekas ierobežot salīdzinot ar pašu būdžetu, vai pat par tādu summu, par kuru ir lēmusi padome. Komisija vēlas, lai parlaments no jauna nosaka šo komisijas noteikto maksājumu līmeni. Mēs vēlamies, lai parlaments arī nosaka apropriācija līmeni atbilstīgi komisijas priekšlikumam, un esam ļoti priecīgi dzirdēt Jensens kundzes secinājumu šajā sakarā. Un tagad es atbildēšu specifiskākiem jautājumiem. kas izskanēja debatēs. Uh, Par Eiropas skolām. Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu. Savā budžeta priekšlikumā par Eiropas skolām, kur tiek ņēmts vērā tas, ka um, finanšu struktūrā tiek veikts neliels izmaiņas, tad mēs neesam samazinājuši Eiropas skolu uh, līdzekļus. Um, tagad daļa no šīm līdzekļiem nā, nevis nāks no piktās sadaļas, bet no aģentūrām. Taču līdzekļi būs tādā pat apmērā. Uh, Taču nav pamatoti, ka komisijas budžets maksās pilnīgi visus Eiropas skolas izdevumus, um, pretim arī aģentūras un Eiropas centrālā banka vispār nepiedalījās uh, Eiropas skolu finansējumā. Ir absolūti nepieciešams. Uh, sadalīt šo budžetu atbilstīgi, lai par to maksātu Eiropas skolu izmantotāji. Un skaidrs, ka arī padoms piedāvātais izmaksas ir nepamatotas un nepieņemamas, un mēs esam priecīgi dzirdēt, ka Eiropas parlaments arī ir tādās pat domās. Nākamais aģentūras. Parlaments gluži tāpat kā komisija ir pārakstīsies zem starp starp institūciju vienošanās par 5% personāla samazinājumu visās institūcijās. Tas attiec arī uz aģentūrām. Personāla samazinājums ar 5%, un te mums ir nopietna problēma, proti, kā mēs sadalīsim trūkumu, personāla trūkumu. No komisijas puses mēs mēģinām strādāt tā, lai noteiktu minimālo dinamisko bāzi, lai varētu risināt steidzamības jautājumus. Izdarot, protams, spiedienu arī uz citām aģentūrām, kur uzskatām, ka aģentūras, tāpat kā mēs to darām citās institūcijās, arī varētu veikt racionalizēšanas uh, darbus personāla līmenī. Skaidrs, ka mēs varam un arī mums ir jāuzdod jautājumu par iespējām uh, kā mēs varētu apvienot, un kādēļ varbūt arī nepārskatīt dažu aģentūru uh, liederību. Tas ļautu atbrīvot nepieciešamos resursus. Tad nu, mēs, e, mums ir jāsadzīvo ar šo ļoti restriktīvo finanšu ietvaru, un mums ir uh, attiecīgi jārīkojas. No komisijas puses mēs nevēlamies at, uh, vainot aģentūru darbu, gluži pretēji. Un tagad daži vārdi priekšsētāja kungs noslēgumā, lai apstiprinātu to, ko teica Jensens kundze par to, ka līdz gada beigām būs divi uh, budžeta grozījuma vēstules 2014. gadam. Uh, šī grozījuma vēstule, kas tiks pieņemta 18. septembrī un kur tiks iekļauti arī lēmumi par frontloading un tad arī visu lietas, kas saistās ar Kipru un tad arī klasiskās eh, lauksaimniecības jautājumu un korektīvā vēstule oktobra vidū. Nu, es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies! Paldies ģenerāldirektoram! direktoram! Kalfinkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos pateikties uh, ģenerāldirektoram par ļoti skaidro paskaidrojumu, ko viņš sniedza par nepieciešamību veikt maksājumus un visu pārēju no pašreizējo budžetu uz nākamo budžetu, nākamo DFS. Vēlos no, pieminēt dabu 6 un 7 šos grozījumus budžetā otro daļu budžetā, ko viņš nosauca par eh, tap, divi prim. Tātad par šiem 9 miljoniem līdz mēneša beigām. Es domāju, tas noteikti būs kā slikts ziņas finanšu ministriem dalību valstīs, kas eh, visdrīzāk prasīs papildus iemaksas. Ja Tā kā mums būs arī papildus šie 3,9 miljārdi nepieciešami, tad tas viss jāskat vienotā kontekstā. Mums tāpat jāuzstāj uz abām lietām. Man grūti pateikt, kas ir svarīgāk. Papildus 3,9 miljārdi, jeb ko mēs daram ar līgumu šobrīd attiecībā uz sesto budžetu grozījumu. Es ceru, ka līdz tam laikam kad balsosim par sesto budžetu grozījumu, mums jau būs informācija par divi prim budžetu, tātad otro daļu, ko mēs vēlējamies. Es domāju, ka parlamentam tas būtu jāuztver kā prioritāri. Par septīto budžetu grozījumu. Um, man tā liekas dīvaini, ka nevar sniegt konkrētu skaidrojumu par šo Mēs visi zinām, kā šī vienošanās panākti padomē, kā daļa no DFS. Es saprotu visu šo lietu ar DFS, bet, nu, kopējā paketa ir kopējā paketa. Mums ir skaidri jāaicina padomu, skaidri pabeigt DFS Pirms mēs sākam balsot par vienu vai citu elementu eh, februāru secinājumos. Paldies! Merci, Ivailo. Um. Paldies, Ivailo. Nu, tie, kas ir eh, šajā pusē galdā, mēs tiešām arī novērtējām jūsu ķermeņu valodu, jūs paziņojāt ar lielu smaidu sliktas ziņas budžeta ministriem. Nezinām, kā to īsti interpretēt. Pazēlā kungs. Eh, zahvaljujem se predsjedavajući i ja bi se osvrnuo na... na... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos runāt par septīto budžeta grozījumu nekoncentrēšos uz 14 gadu vai DFS, bet gan drīzāk norādīšu uz detaļām, kas vienmēr ir noderīgas. Saskaņā pēdējām Eurostat aplēsēm 13. gada jūlijā bezdarbnieku skaits Eiropas Savienībā 26,6 miljoni kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 959 tūkstošiem, un bezdarbnieku skaits Eirozonā arī jau ir virs miljona. Šis skaits turpina pieaugt, arī jauniešu bezdarbs pieaug, pieaug nabadzība, sociālās asumtības risks, un šādas Bāžas nomāca aizvien vairāk cilvēku. Tās ir tās lietas, kas mums jāpaturprātā arī attiecībā uz budžeta grozījumu numur 7. Kāpēc es to saku? To es saku kā šīs komitejas loceklis no Horvātijas, valsts, kas arī cieši no visām šīm problēmām. Tāpēc ir neapšaubām pilnīgi skaidrs, ka mums jādara viss iespējamais, lai apkarotu nabadzību, sociālo atstumtību, it īpaši Francijā, Itālijā un Spānijā. Tur šī situācija ļoti krasa. Horvātijā, salīdzinot ar Eiropas Savienības situāciju, mēs esam sasnieguši 55,4%, Eiropas Savienībā te bija 11% un 20 eh, līdz 35 eh, procentu bez, 35 eh, gadu vecuma cilvēku bezdarba līmenis arī ir jau 25% no Eiropas vidējā. Un šobrīd bezdarbs draud arī uh, ekonomiski aktīvajiem cilvēkiem. Ne, ņemot vērā sarežģīto situāciju manā valstī un Eiropas Savienību kopumā, es atbalstīšu šo priekšlikumu, bet man vienmēr ir vajadzīgs atgādināt un uh, uzsvērt, ka tie ir īstermiņa pasākumi. Mums ir jārīkojas ilgtermiņā, jāatrod papildus līdzekļi Francijai, Itālijai, Spānijai, bet tāpat laikā jādomā arī par ilgtermiņa izmaiņām. Tas jādara 14. gada budžeta kontekstā un daudzgada finanšu schēmas kontekstā. Paldies! Kolēģi, uh, donc, sit... Paldies! Es saprotu, te jūs izteicāt vispārīgs komentārs, kas jo īpaši attiecas uz džepstā gadu budžetu projektu. Un tad papildus ir jā, finansējums, kas nepieciešams 30. gadā, lai finansētu kohēzijas fonda izdevumus. Paldies! Citu komentāru nav. Lavīkungs, secinājumi. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos noslēgt uh, debats par budžetu grūziņu 6 un 7. Arī informācija par uh, Uh, maksājumu līmeni pēdējā trilogā mēs arī, mums, arī vēl papildinām mūsu pārdomas un ko teica arī Kalfina kungs teica iepriekš. Es uzskatu, ka 2016. gada budžeta īstenošana noteica to, ka nebija pieejami līdzekļi, bet nu šogad esam meklējuši uh, daudz veidus, kā finansēt tās budžeta līnijas, kur nebija pietiekami uh, finansējumi, lai varētu tos īstenot. Un arī tad ņemot vērā to, kas izskanēja trialogā un ko teica arī tagad ģenerāla direktora kungs. Ja komisija tad, tad arī jau nā, priecājas par mūsu balsojumu nāk, eh, tad, tad, eh, oktobra plenārsēdē, kas ļaus eh, komisijai veikt maksājums. Tā ir laba lieta, bet no otras puses komisija, komisārs jau to arī apliecināja, ka. Strādās noteikti arī pie šī divu primu budžeta grozījuma būs 8. 9. atbilstīgi budžeta grozījumi. Tad, tad tas būs jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Parlaments varētu izskatīt un lai parlaments arī varētu apstiprināt, un kā mēs esam runājuši, ja ir kāds priekšnoteikums, uh, kas ir tātad, uh, kas nosaka Uh, daudzgada finanšu schēmas apstiprināšana ir nepieciešamais maksājuma līmenis 13. gada izdevuma nosakšanai. Zinām, ka 80% no maksājuma apropriācijām 13. gadam jau ir izmantoti um, gada sākumā. Tā mums ir nepieciešams. Iespējams, ka ar budžeta grozījumiem nepietiks. Tur ir paredzēta 11,2 miljārdi. Tātad tā ir otrā daļa, varbūt ar to nepietiks, bet tas ir nepieciešams, lai varētu noslēgt šī gada budžetu. Tādēļ parlaments ir gatavs, bet nu arī padome, es saprotu, kādas ir finanšu ministru grūtības, bet arī padome ir jāsaprot, ka oktobra otrajā nedēļā nebūs balsojums par daudzgad finanšu schēmu, ja pirms tam netiks uh, panākt vienošanās par budžeta grozījumu divi prim vai budžeta grozījumu astoņi. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tagad jā, esam plaši izrunājuši. Problēmas, kas aizsat 13. gada maksājumiem, 14. gada budžetu atgādina tātad darba grafiku. Tas ir ļoti blīvs nākamnedēļ. Mēs balsosim plenāru sēdē pēc balsojuma, kas notiks šodien par uh, šo mm, grozīto budžetu divi, ko mēs saucam par tātad šo pirmo daļu. Un nākamnedēļ pēc šī balsojuma plenāru sēdē Komisija nāks klajā ar savu dabu divi prim. Varbūt būs budžeta grozījums astoņi. Komisija arī nāks klajā ar savu pirmo 2014. gada budžeta grozījumu vēstuli 18. septembrī, ņemot vērā uh, izmaiņas, kas ir ieviestas daudzgad finanšu schēmā, jo īpaši front-loading par, par man prioritātēm un uh, lauksanīcības uh, rektificējušā vēstule nāks uh, kā ierasts klajā oktobra vidū. Esam kopā ar Lietuvas prezidentūru. Tas ir viens no konkrētiem rezultātiem. Esam vienojušies par to, ka notiks sanāksme, trīspusējā sanāksme, neformāls trialogs par maksājumiem. Tas tiks noturēts tuvāko nedēļu laikā. Kaut kad 26. septembrī pirms eh, notiks budžeta komiteja, tātad 26. septembrī atcerieties, ka mēs piedāvājām īrijas prezidentūrai, bet kura noraidīja uh, kur ir rakstiski, tas kaut kas nedzirdēts, noraidīja šādu tehnisku politisku sanāksmju organizēšanu, lai varētu izvērtēt ma maksājumu nepieciešamību sākot jau ar pavasari. Ja šāda sanāksme būtu notikusi, tas, protams, būtu atvieglojis arī darbu pie daudzgad finanšu schēmu. Nu, lietuvieši tad atvērtāki. Un uh, viņi ir uh, gatavi to darīt, nu labi, darīsim to rudenī, tas nav tas pats, kas pavasarī, bet nu, tā jau ir laba lieta. Esam iekļāvuši arī regulā, daudz gadu finanšu schēmā šo principu, un šīs sanāks, un tad notiks līdz septembra beigām. Tad kā arī atgādināja iepriekš par uh, eh, 2017. gada budžetu, uh, mūsu komitejas grozījums balsosim 2. 3. oktobrī, pēc tam pieņemsim rezolūciju un sarunas par 14. gada budžetu ar padomi. Nākamā triol, nākamais trialogs notiks 16. oktobrī. Samierināšanās fāze. Notiks trīs, tur būs trīs svarīgi datumi. 4. oktobris. Tad uzsāksim samierināšanās. Nē, tā tad runātājs sevi labo 4. novembris. Pirmā samierināšanās sanāksme, 7. novembris trialogs. Un, ja būs tāda nepieciešamība, domāju, ka tāda būs, samierināšanās 11. novembris. Tad, kādā datumā tas vēl nav precizēts, notiks arī E, trīs institūciju samits, tikšanās, lai varētu veikt kopsavilkumu sintēzi par sarunām par um, DFS. Nu ko, kolēģi, turpinām skatīt apkārtī. Desmitais punkts tātad tiks pārnests uz citu sanāksmi. 11. punkts makrofinansiālā palīdzība Jordānijas Hašimītu karalistei referents gan šeit nav, bet Sīdonija aizstāja Ņenskī kundzi. Eh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām Naģežda Ņenska lūdza man nolasīt paziņojumu par šo ziņojumu. To es arī darīšu. Dāmas un kungi, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka uh, atzinuma projekts makrofinanciāla palīdzība Jordānijas Hašamīta karalistē ir pilnīgi skaidrs un bez problēmām. Jordānija bijusi partneris eh, Eiropas Savienībai visus šos gadus. Līdz ar to mēs esam palīdzējuši valstī reformu procesā, kur tās uzsāka eh, saistībā ar Arābu pavasari. Mēs apņēmāmies veikt ne tikai finanšu, bet, eh, bet arī tehnisko palīdzību, izveidojot īpašu darba grupu. Diemžēl krīze Sīrijā ir negatīvi ietekmējis Jordāniju. Valsts saskarās ar pieaugošu bēgļu plūsmu, zemāku turismu līmeni un krītošu ārvalstu investīciju apjomu, kas sāsina problēmas karalistē. Ņemot vērā, cik valsts ir svarīga Eiropas kaimiņattiecības politikas kontekstā, es uzskatu, ka pieprasītā makrofinanciālā palīdzība 180 miljonu eiro apmērā būtu jāsniedz. Tas varētu būt vidē termiņa aizdevums divos maksājumos uz diviem gadiem. Lai nodrošinātu ekonomikas ilgspēju valstī, makroekonomiskai eh, palīdzībai ir jāstiprina publiskā, publiskais sektors Jordānijā, MVU veidošanu, nodarbinātības veidošanu un fiskālā konsolidāciju. Es uzskatu, un jūs noteikti piekritīsiet, ka šai valstī e, pienākas papildu palīdzība un jūsu grozījumi to ņems vērā. Paldies! Merci, e, Sidonia. Paldies, Muņiskundze. Eh, Jā, paldies. Mēs pilnībā atbalstam referentes pieeju mūsu grupā. Jordānija ir mūsu partneris daudzos aspektos, un viņi dara visu iespējamo, lai tiktu galā ar bēgļu plūsmu, kas noteikti rada lielu spriedzi un spiedienu arī uz Jordānijas infrastruktūru. Mēs piekrītam referents grozījumiem, piemēram, nodarbinātības veidošanu un atbalstu MVU. Mēs uzskatām, ka nostāja šeit saistībā ar budžetu absolūti nav strīdīga. Greslas kundze. Jā, Man jautājums ir, vai mēs īsti zinām, ko Jordānijas eh, karalistē esat darīt ar šo naudu? Es par to neko īsti nedzirdēju. Paldies. Bien. Euh, Sidonia veut répondre à cette question tout de suite. Sidonija, tūlīt atbildēsiet, vai referenti gaidīsim? I would, I would believe it would be have to be the rapporteur. Jā, nu, droši vien, ka referentei būtu jāatbild, bet uh, tas, ko es lasīju, liecina, ka šī makrofinanciāla palīdzība tiešā veidā budžetā, uh, kā, līdzīgi kā mēs to sniedzam arī citām valstīm. La, la komisija, je vous en prie, monsieur. Lūdzu, komisija. Kas jūs esat? Jā, paldies priekšsarētāji. Eh, DigiEkfina Eiropas komisija. Sākšu ar atbildu uz jautājumu. Tik tiešām tā ir parasta makrofinanciāla palīdzība, kas e, tiek izmantot, lai atbalstītu e, maksājumu bilanci ļoti grūtā situācijā. Viņiem šobrīd deficīts tiek rēķināts 9% e, no IKP. Tas, protams, ir saistīts ar to, ka mums būtu jāpalīdz arī uh, risināt problēmas, kas rodas Sīrijas krīzes rezultātā. Kopējās fiskālās izmaksas varētu veidot ap 650 miljoniem, kas ir 3% no IKP aptuveni. Es vēl, uh, ja drīkst Okay. <laughs> Nē, mums nav laika. Paldies. Jā, nu, diemžēl aktualitātes un notikumi, kas notiek Sīrijā, arī tad, nu, ievieš korekciju šajā dosjē. Tad, nu, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. septembris 12. Balsojums notiks 3. Eh, oktobrī. Tas būs atzinums, kādu mēs sniedzam Inte komitejā, kas balsos 14. oktobrī. Un pēc tam tas tiek skatīts 2. oktobra plenārsēdē. Giovanni nav skatījis 13. punktu. Par pārējais noteikumiem attiecībās tiešajiem maksājumiem. Lūdzu, Giovanni. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nu mēs aizrāvāmies ar budžeta grozījumu un uh, nesam skatījis šo jautājumu. Šodien es prezentēju atzinumu par pārējais regulu KLP piemērošanai paskaidroju kolēģim, kolēģiem, kā kopējas lauksaimniecības politika ņemot vērā arī, ka daudzgad finanšu schēmas pieņemšana, apstiprināšana novēlota. Nepieciešams uh, piemērot jauno uh, kopēju lauksaimniecības politiku, sākot ar 15. gada 1. janvāri. Tādējādi mums ir nepieciešams jau atrunāt arī lauka attīstības programmu finansējumu un pielāgot arī normatīvo likumdošanas ietvaru, lai šī politika varētu efektīvi darboties šī iemesla dēļ. Kompetentā komiteja ir lauksaimniecības komiteja, protams, uh, un izskata arī tagad komisijas regulas projektu. Būdžeta komiteja arī sniedz savu atzinumu no finanšu viedokļa. Priekšlikums ir neitrāls, jo nekas nemainās no resursu viedokļa, eh, ņemot vērā tā, kas ir paredzēts. Tālāk, protams, mums bija arī ļoti ātri jāstrādā, jo komisijai Lauksaimniecības komiteja arī aicinātu to visu izskatīt, jo lauksaimniecības komiteja balsos uh, par šo uh, regulas projektu septembra beigās. Lai oktobrī tātad varētu to skatīt plenārsēdē un lai uh, līdz gada beigām tiktu apstiprināt šī Eiropas Savienības likumdošana. Jautājumi, kādi ir skatīti atzinumā? no vienas puses skar uh, pasākums, uh, kādus varētu aktivizēt šajā pārejas gadā. Uh, tie attiecas uz lauka attīstību ne tikai attiecībā uz platībām, bet arī uz investīcijām. Tiek skatīti arī jautājumi par iespēju aktivizēt jau sākot ar šo gadu uh, pārnesi no pirmā uz otrā pīlāru atbilstīgi vienošanai par KLP. Un kas būs spēkā turmākajos gados. Tālāk esam pāredzējuši arī dažas nelielas pielāgojumus, kas sniegs iespēju dalību valstīm uh, vienreiz programmēšanas periodā pielāgot eventuāli arī pārnest resursus no pirmā uz otro pīlāru. Šis atzinums būs pieejams angļu valodā pēc tam, kad to izskatīs juristi lingvisti. Un priekšsēdim būtu jānorāda arī, kādi ir grozījuma iesniegšanas termiņi lai nākamajā sanāksmē varētu par to balsot. Paldies! Bien, merci, monsieur le Paldies referenkungam. Tad, nu, es piedāvāju grozījumu termiņu 10. septembris, pulkstens 12. Balsosim 26. septembrī budžeta komitejā lai varētu ļaut lauksaimniecības komitejai veikt savu balsojumu 30. Labi? Ļoti labi. Komentāri nav, jautājumu nav, piezīme nav. Tad nu esam lēmuši par 13. punktu. Pirms balsošanas vēl ir viena lieta. Juta Haug, 12. punkts, grozījuma izdarīšana regulā, ko izveido GNSS aģentūra. Jā, paldies. Šeit ir runa par aģentūru, kas eh, pārvaldīs Eiropas globālās navigācijas satelīta sistēmu. GNSS satura ziņā tā īpaši problēma nav, vairāk runa par tādiem pārvaldības administratīvajiem pasākumiem, drošības prasībām un nosacījumiem un kā norit drošības akreditācija un tā tālāk. Tas absolūti nerada problēmas. Problēmas toties ir saistībā ar to, ka komisija, tad, kad tā ierosināja grozījumus aģentūras darbībā, izgāja vai par pamatņēma daudz lielāku budžetu nekā tā šobrīd ir gatava atvēlēt aģentūrai. Tā ir viena problēma. Un tieši tāpēc savā grozījuma priekšlikumā es arī sacīju, man tam ir nepieciešams paskaidrojums steidzami no komisijas. Es negribu to saņemt šeit mutiski, bet gan rakstiski, kādā veidā aģentūrai jāizpilda jaunie pienākumi saistībā ar mainīto juridisko situāciju un, un 14. oktobrī būs arī balsojums par to. Uh, kā lai aģentūra ar to tiek galā. Jo problēma ir tāpat, kas vienmēr. Mēs aģentūrām piešķiram jaunus pienākumus atkal un atkal, atņemam vakances, personālu un atņemam arī finansējumu. Tā ir vēl viena problēma. Es vienkārši gribu zināt, kā tas var būt. Otra problēma. Un tā arī ir tāda vispārīga lieta, bet skar arī šo aģentūru konkrēti. Ne visās aģentūru atrašanās vietās ir Eiropas skolas. Tas nozīmē, ka nodarbinātie, kas tiek pieņemti darbā, vai nu viņi nedrīkst ņemt, nevar ņemt bērns līdzi, un tas nozīmē, ka atstās savus ģimenes mājās, kas tad ir brīnišķīgi, jo tad jau mēs tik daudz cilvēks varam dabūt savās aģentūrēs. Un ja tiem nav savas skolas, un tad viņi kļūst par skolēniem otrā tipa Eiropas skolās. Tāds skatās, kas tur ir par skolām, lielākajās pilsētās, galvaspilsētās pārsvarā, mūsu brīnišķīgajā savienībā, nu tad tas arī kļūst iespējams. No paša sākuma jau situācija bija tāda, ka komisija no piektās kategorijas šos, šīs piemaksas, kas ir jāmaksā par ierēģņu aģentūras ierēģi bērniem, un arī delegāciju ierēģi bērniem tā tālāk maksā tātad kā piemaksu pie skolas na, e, maksājumiem. No nākamā gada tas viss mainās. Tagad aģentūrām ir jāmaksā šī piemaksa no sava budžeta. Un tas ņemot vērā samazināto budžetu, vēl jāmaksā arī skolas nauda. Nu, tas aģentūrām ir ļoti grūti. Arī par to es vēlētos rakstiskā veidā, jo tas skar visas aģentūras. Es vēlos saņemt skaidrojumu. Komisija saka, jā, mēs piešķiram no piektās kategorijas naudu aģentūrām, lai tās to varētu darīt. Jā, šeit mums tas piemērs nav redzams, bet eka ziņā es varu teikt skaidri, nauda nav saņemta. Mēs to neredzam, Eka to neredz, arī tur es gribu saņemt skaidrojumu. Trešā lieta. Varbūt arī tā ir tāda vispārīga problēma, bet mēs zinām, ka šīs aģentūras kontekstā tik, e, šī aģentūra tiek pārcelt uz Prāgu. Tātad tā būs Prāgā. Un tad e, attiecībā uz personālu, tad ir piemērošanas koeficients lai samaksa būtu līdzvērtīga aptuveni tam, ko cilvēki ķelnē, Londonā, Stokholmā vai Briselē saņem. Šis koeficients, pielāgošanas koeficients, tiek attiecināts uz Čehiju kopumā, bet tas noved pie tā, ka alga tiek samazināta, jo vidējais līmenis Čehijā ir daudz zemāks nekā šeit Briselē. Bet Prāgā tas ir daudz augstāks nekā pārējā Čehijas teritorijā. Līdz ar to cilvēki, kas tur strādā, jau nedzīvo kaut kur prom Bavārijas mežos. Un tad katru dienu brauc uz GNSS aģentūru. Viņi dzīvo uz vietas Prāgā. Arī par to taču ir jāpadomā. To visu es iekļāvu grozījumu priešlikumos, un es ceru, ka pirms mēs par to balsojam, uh, mēs šo informāciju no komisijas saņemam. Très bien, merci beaucoup. Paldies, Jūta, viss skaidrs. Sagaidīsim tad komisijas rakstiskos, rakstiskas atbildes. Grozījuma iesniegšanas termiņš 6. septembris, pulkstens 17. Mēs balsosim 26. septembra sanāksmē, lai ITRE varētu balsot 14. oktobrī. Tad arī plenārsēdz datums tiks noteikts vēlāk. Nu ko, kolēģi? Tagad balsošana. Donc, euh, j'invite chacun à vérifier qu'il a bien. Nu, tad skatieties, vai jums ir tās kartiņas vai nav. Izrādās, ka neesmu aizmirsis arī savu un aicina asistentus uh, sazvanīt uh, kolēģus, lai viņi ierastos šo svarīgo balsošanu. Ja esat gatavi, tad sākam 14. punkts. Budžeta grozījums numur 2. Pirmā daļa. Jums visiem ir uh, balsošanas saraksts. Visi ir gatavi? No problēma, labi. Sākam ar uh, A kompromisu par pret atturas, viens atturas. Pieņemts. Tālāk, devītais grozījums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 Kompromiss B par pret par, uh, atturas pieņemts. C kompromiss par pret viens pret atturas, viens atturas pieņemts. 15 ir atsaukts. Tālāk apsvērumu punkti. Balsojam par otro trešo kopā par. Nē, tātad par otro par. Pret. Tā ir tā. Labi. Atturas. Trešais par. Pret. Viens pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais atsaukts. Sestais kurš ir savietojams ar piekto, balsosim par sesto, par pret atturas pieņemts piektais. Tiek pieņemts, ja tas kļūst par jauno gāpsvērumu punktu par pret atturas pieņemts. Tālāk pirmais par pret. Pieņemts. Gala balsojums. Ja jums ir kartiņas, tad elektroniski nobalsosim. Le vote est ouvert. Il y a 33 cartes. Sākam balsot. 32, 34 même. 35. Mais Il y a quelqu'un qui ne vote pas, tant pis. Kāds vēl nebalso, labi, beidzam balsot. 31 par 2 pret 1 atturas pieņemts. 1 atturas, jā. Ziņojums pieņemts. Tālāk, trešais grozījums budžets. Vien, viens grozījums par pret, viens pret, atturas, viens atturas, pieņemts gala balsojums. Atkal elektroniski sākam balsot. Votez, votez, votez, votez. 35 cartes, 34 votants. Le vote est clos. Beidzam balsot. 33 par, 1 pret un neviens neaturas pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk. Budžeta grozījums numur 4. Dans la liste, il y a 5 avant 4. C'est. Sarakstā ir. Tātad piekto gribat, par piekto vispirms balsot. Labi. Piektais. Budžeta grozījums numur 5. Tur ir viens grozījums.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 Tagad pēc piektā atgriežamies pie četri. Budžeta grozījums četri, te ir uh, Artonga, Artonga kunga divi grozījumi, tad par abiem balsosim. Kurš par? Kurš pret? Paldies. Atturas. Noraidīti. Galda balsojums par ceturto budžeta grozījumu. Elektroniski.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 Tas atbilst tām, ko mēs balsojām par budžeta grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Nu, tagad vēlreiz mēs nebalsosim elektroniski. Tas viss ir. Uzskatīsim, ka tas tas pats balsojums. Rezultāts tāds pats. Tālāk cits jautājums. Alfonsī kungs ziņojums 20. punkts. Protokols starp Eiropas Savienību un Kodivārs Republiku. Es iespējām. Grozījumu nav. Nu tad gala balsojums. Elektroniski. Sākam balsot. Vous ouvrez le vote. Et on est de plus en plus nombreux. 36. Trīs, tā tagad, nu, beidzam balsot. 34 pār, vienmēr ir divi pret. Neviens neaturas pieņemts. Apsveicam uh, Alfonsi Kungu. 21, qui est le rapport de Jutta Haug sur la... Tālāk, Haug ziņojums Div, par uh, daudzgad finansēm. Jūras uh, drošības aģentūra. Uh, tātad par? Par uh, trešo grozīmu. Pret? Tātad vēlreiz atsāksim balsojumu. Referents sniegs skaidrojumu. Jā, vienu brīdi lūdzu. Man Salvadors sacīja, ka Eiropas tautas pārteja tikai pret pašu skaitli balsos. Bet visam pārējiem piekrīt. Mēs runājam par EMSA aģentūru, par eh, to, kāda ir jaunie uh, uzdevumi, un es uzskatu, ka komisija pārāk maz līdzekļus piešķirus eh, Trānu komiteja ar tāpat domā. Mēs neesam piešķīruši tik, cik aģentūra pati gribēja, bet pa vidu, gan es, gan Trānu komitejas referents. Un Salvadors sacīja, nē, pret skaitli viņš balsos pret, tā, respektīvi Eiropas tautas partija balsos pret, uh, saistībā ar DFS un viss, kas iepriekš par to tika runāts. Tātad augstāk par to nevar iet. Labi, bet par to eh, neiet runā. Es vienkārši vēlos sacīt, Salvadors viņš tikko bija šeit, jo viņam bija eh, jādodas prom uz Madridu. Viņš teica, pret skaitlību balsos EPP, bet vispārējo EPP atbalsta, es tā sapratu. Merci, Jūtā. Paldies, Jūtā. EPP vārdā varbūt kāds var eh, paskaidrot, atbildēt. Tad Salvadora domas cirkulē zālē, un tad arī mēs tiksim informēti. Hm? Ok. Bien. Euh, à partir de là, le, le PPE veut faire un commentaire. ETP kaut ko te vēlas komentēt, Sidonija. Sure Vienkārši lai pārliecinātos, ka mēs zinām, ko mēs darām. Gro, ar grozījumu tiek palielināta summa uz 185 miljoniem. Tātad summa tiek palielināta. Ja mēs vēlamies palielināt šo summu, mums jābalso par. Bet ja mēs vēlamies saglabāt komisijas priekšlikumā minēto summu, tad mēs balsojam pret. Un, ja es pareizi sapratu, jūs vēlaties palielināt šo summu. Runa ir par trešo grozījumu. Tātad es jau skaidroju, mans paskaidrojums bija par visu tekstu. Trešajā grozījumā ir minēta augstākā summa, bet pārējie divi grozījumi par summām nerunā. Tie attiecās uz prasībām komisijai. Es saprotu, vismaz kā Salvadors man to skaidroja, iebildumi ir tikai pret summu. Tad, uh, kā es saprotu? Tādējādi EPP balsos pret trešo grozījumu, bet pār viens un divi grozījumiem. Tā? Bien, donc l'esprit de Salvador sous. Tātad, jā, Salvadora gars ir klātesošs. Tādējādi es piedāvāju elektroniski balsot par trešo grozījumu, jo acīm redzot dalās viedokļi. Sākam balsot trešais grozījums. Nous sommes 35. 34. Il manque encore une personne. Vēl viens nav nobalsojis. Tagad jau 37 nobalsojuši. Mēs drīz būsim pavisam 80. 20 pār 16 pret, viens atturas. Tātad trešais ir at, tiek atbalstīts. Viens, divi, kopā balsosim par. Pret. Atturas pieņemam. Apsveicam referentu. Un vēl galā balsojumu arī varētu noturēt Sākam balsot elektroniski. Votez, votez, votez, votez. Votez, votez, votez. Il... Voilà. Le vote est clos. Beidzam balsot. 33 pār 3 pret. Viens atturas. Apsveicam referenti. Nu, ko esam noslēguši balsošanu? Giovanni. Dovremmo. Par šiem pārvietojumiem Giovanni balsosim pēc uh, tam, ka balsojām par Alfonsi ziņojumu par uh, tātad Kodivāras zvejas uh, nolīgumu. Ir as, 680 tūkstoši eiro tiek pārnes no vienas līnijas uz uh, citu. Esmu par to, jo ņemot vērā arī maksājuma situāciju, nav alternatīvas iespējas, lai varētu finansēt šo nolīgumu. Tribien. Paldies. Kurš ir par šo pārnesi? Kieko. Pret. Atturas. Paldies. Jā, nu tas ir pats balsojums kāds bija par Alfonsiju ziņojumu. Tad uh, citu pārnešanā vairs labi. Dereks Vogns. Yeah, there are actually uh, two transfer. Jā, patiesībā ir uh, divi pieprasījumi pārnesēm. Viens attiecās uz uh, ombudā uh, nomaiņu, un otrs attiecās uz uzraudzītāju aizsardzību. Ir nepieciešams papildus personāls, jo šajā organizācijā trūkst darbinieku. Šīs pārnes ir budžeta neitrāls, un tādēļ gribētu aicināt kolēģis atbalstīt abas šīs pārneses. Paldies! Paldies, Berek! Kurš par? Par pirmo, par ombudu? Par pret? Viens pret, atturas pieņemts. Otrais par pāraugu, par dātu aizsardzības pāraugu, par pret atturas pieņemts. Buildings policija par ēku politiku nekā nav, tad arī noslēdzam balsojumu. 25. punkts. Džordžs Lajens mums ir pievienojies. Džordž, informēsiet lūdzu mūs par šo kopīgo darba grupu. Uh, thank you, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka uh, ir bijusi sanāksme gan vakar, gan jūlija beigās kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes, un mēs esam centušies identificēt trūkums, un tādi noteikti ir, piemēram, uh, bez papīra parlamenta darbībā, kur esam centušies uh, gūt ietaupījumus un uh, optimizējot uh, administratīvās sistēmas un ciešāk sadarbojoties ar komisiju attiecībā uz algu izmaksām. Jāsaka, ir bijušas diskusijas un sarunas ar diviem komiteju padomniekiem. Uh, gan reģionu komitejas, gan ekosoku padomniekiem, un eh, viņi iesaka arī ciešāk sadarboties eh, tu, mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomā, kur ir iespējams gūt būtiskus ietaupījumus lai attiecīgi šos ietaupījumus eh, varētu reinvestēt pētnieciskajā darbībā. Šis darbs vēl nav pabeigts, jo, protams, tas ir saistīts ar politiski jūtīgiem jautājumiem. Neviens nevēlas eh, savu daļu budžetā zaudēt. Kā jūs eh, zinat, ka mums ir jāparaugās, kā tas ietekmēs eh, budžetu, protams. Jāsaka, ka mēs arī strādājam pie parlamenta kalendāra optimizēšanas, raugoties, vai nav iespējams palielināt tā saucamo zaļo nedēļu skaitu, tajā pat laikā pagarinot eh, darba nedēļu Arī šeit ir iespējams eh, gūt būtisks ietaupījums. Bet katrā ziņā tam noteikti ir nepieciešams eh, politisko grupu atbalsts, un, kā jūs zināt, cilvēki ar to nav īpaši apmierināti. Kā jau tika solīts, būs arī starpziņojums. Mēs vakar apspriedām šī starpziņojuma projektu, un tad, kad uh, tiks izdarīt grozījumi, tad mēs izstudēsim šo dokumentu un mums varēs, varēs būt daudz saturīgāks debats par to. Iespējams, ka mums vilšanos varētu radīt tas, ka līdz šim mēs nesam identificējuši nevienus ietaupījums, uh, ko kas būtu saistīti ar 2014. gada budžeta apstiprināšanas procesu. Un Tādēļ gan es, gan arī ēnu referents no sociāls demokrāta grupas um, centīsimies piedāvāt dažas grozījumus, lai arī parlamentu budžets tiktu maksimāli pietuvināts eh, iecerētajam eh, līdzekļu izdevumu iesaldēšanas līmenim. Protams, mums ir jāatcerās arī tas, ka eh, mums priekšā vēl ir vēlēšanu kampaņu, un pēc tam noteikti būs arī zinām zaudējumi, būs jāizmaksā kompensācijas un tā tālāk. Bet jāsaka, ka es ļoti ceru, ka sadarbojoties ar um, biroju mums izdosies uh, atrast ietaupījumus un uzlabot budžetu. Paldies! Merci, Paldies kolēģim! Prieks redzēt, ka. Kā... Darbs tiešām viss interesants un arī tad ziņosiet mums par secinājumiem. Budžeta komiteja, protams, ir arī e, pāti var izdarīt savus konkrētos secinājumus, jo īpaši tad runājot par grozījumiem, pat jā, izskatās, ka mūs darbi nav īpaši stimulējuši jauno ekonomiku pētniecību. Paldies! Esam izskatījuši darbu kārtību. Tad, nu, piedāvāja budžeta komitejas sēdi pasludināt par slēgtu. Tad, nu, paliek koordinātori. Pēc piecām minūtēm atsāksim koordinātoru sanāksmi, bet budžeta komitejas sēdes tiek pasludināta par slēgtu. Un uh, tūkus aicinu arī palikt līdz 12.30, lai varētu tūkot koordinātoru sanāksmi.